Buonasera, inizio i lavori di questa commissione. Labdien visiem, sāksim sanāksmi. Galvenie punkti šajā sanāksmē Iturgojas uh, ziņojums par atkritumu direktīvu, mēs par to balsosim, tad par ātru vilcienu satiksmi starp Lionu un Turīnu, arī faktu meklēšanas misija Bulgārijā, uh, tikšanās ar polijas ombudsmenu un daudzi citi uh, E, lūgumraksti par dažāda veida diskriminācijām, vides jautājumi Rumānijā, Spānijā, Dānijā, Austrijā un apvienotajā karalistē. Nemaz nerunājot par visus pārējos, nerunājot par visiem pārējiem punktiem, kas arī ir ļoti svarīgi. Kolēģi, vai mēs varam apstiprināt darba kārtību? Labi, darba kārtība tiek uzskatīta par pieņemtu. Mums ir trīs ārpus dienas, un sestajā datumā ceturtdien mums būs tikšanās par pamattiesību hartas pielietojumu. E, tur mēs e, sadarbosimies ar komisiju, un es ceru, ka visi kolēģi ieradīsies, jo īpaši uz rīta sanāksim. Polijas e, ombudsmens Lipovičs uzstāsies ar runu rīt no rīta. Un tad mēs arī izskatīsim vairākus lūgumrakstus no polijas. Un, protams, mēs tieši tā ieplānojam, lai mums būtu klāt uh, polijas ombudsmens. 2009. gada 50. Uh, 15.59, tas ir desmitais darba kārtības punkts. Tas ir atlikts pēc uh, lūguma, pēc lūdzēju, lūguma rakstiesniedzēju lūgumu. Daudzi e, lūguma rakstu ieteicēji būs piedalīsies šeit sanāksmē. 6., 7., 9., 16., 22, ļoti daudzos punktos uh, uh, būs klāt lūgumrakstu pieteicēji. Abbiamo da approvare il verbale della seduta dell'8 settembre. Tagad mums jāpieņem 8. septembra sanāksmes protokols. Protokols, ja nav nekādu iebildumu, tad mēs uzskatīsim protokolu par pieņemtu. Labi, paldies! Trešais punkts darba kārtībā. Es varu pateikt, ka kā ierasts pielikumi ir izdalīti. Un lūdzu sakiet, ko jūs domājat par pielikumiem, jo īpaši man, man interesē atbildes uz Tagerbauer atbildēm no tiesas sprieduma šajā lietā. Tagad Bauers ir eh, lūgumrakstiesniedzējs. Ja neviens neko nevēlas pašlaik teikt, tad mēs varam iet tālāk, tātad skatīt piekto punktu. Ziņojums par atkritumu direktīvas piemērošanu Referents ir mūsu kolēģis Iturgais, un es došu viņam vārdu. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos. Simplemente para agradecer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicināti visi. Es gribētu teikt, ka es ļoti augstu novērtēju sekretariātu un politisko grupu darbu, eh, veidojot šo ziņojumu. Un pirms mēs balsojam, Es gribētu pateikt vienu priekšsēdētāju. Es brīnos, man jāsaka. Es esmu referents šim ziņojumam, un es brīnos, jo pagājušajā nedēļā, nedēļas beigās, Tautas partija uzzināja, ka kāds kolēģis ir iesniedzis eh, vairākus grozījumus Un kolēģi jau zina, es eh, biju gatavs sadarboties ar visām grupām. Un es teicu, ka tikšos ar viņiem, eh, jebkurā laikā man bija trīs tikšanās ar ēnu referentiem. Un es esmu informējis kolēģis pēc šīm sanāksmēm, un es brīnos, ka šis kolēģis ne tikai laužot komitejas tradīcijas, bet arī tradīcijas parlamentā uh, tikās ar kolēģiem eh, aiz, tā sacīt, referentu muguras un iesūtīja grozījums. Es nedomāju, ka tā vajadzētu uzvesties, un es esmu ļoti pārsteigts, šokēts pat. Mēs runājam par Merkises kundzi no sociālistu grupas. Un es būtu gribējis, un mana grupa labprāt sadarbotos ar viņu, lai mēs varētu panākt vienošanās, vienošanās par viņas grozījumiem. Es gribu uzsvert eh, priekšēdātais kundze, eh, ka es labprāt eh, strādāju Es domāju, ka šāda uzvedība nedrīkst pieļaut mūsu komitejā, ka kāds iesniedz ziņojumu, un tad viena grupa tiek izveidota, jo īpaši, ja referents eh, nezin, eh, lai gan referents labprāt tiktos ar kolēģiem. Es negribētu, lai tā notiktu vēl. Mums ir citi ziņojumi no zaļajiem, no sociālistiem arī no guvēs, pat no grupām nepiedarīgiem deputātiem. Mēs vienmēr esam komitejā kopīgi lieliski sadarbojušies. Un, ja paskatās uz politisko grupu un sekretariāta darbu, kas ir ieguldīts, lai būtu šāda te partizāna taktika un lai mainītu ziņojumu, tas nav pieļaujams. Paldies Itur Gaisa kungam. Paldies par jūsu veikto darbu. Es gribu vēlreiz pateikties eh, sekretariātam. Tagad mēs balsosim. Alkan kundz. Jeg taler dansk. <laughs> Eh, jeg vil, eh, for det første, jeg har lyst til at sige to ting til det, Iturgais sagde her. Man būtu divas lietas sakāms par Iturgas kunga ziņojumu. Es vispirms vēlētos viņām pateikties par labo sadarbību, kāda mums ir bijusi, strādājot pie šā ziņojuma, bet uh, tomēr nevaru piekrist tam, kā viņš atspoguļo šo situāciju. Uh, jo mums radās tāds iespējas, ka mums aiz muguriski tika panāktas vienošanās ar ēnu referentiem Es domāju, ka mums būtu tomēr jāstrādā tā, kā jūs to šobrīd atspoguļojāt un atteikties no vecajām darba metodēm. Nevar vienmēr uh, apgalvot, ka viss ir ļoti gludi noritējis, un man, protams, būtu ļoti prieks, ja, liels prieks, ja tas tā būtu turpmāk. Manuprāt, uh, no šā brīža mums jāstrādā vēl labāk, bet es vēlreiz pateicos referentam par viņu veikumu. Grazie alla collega Oken, io non voglio limitare il dibattito, però... Mm, Labi, paldies. Mēs tagad pārtrauksim šīs diskusijas, jo mums ir jābalšo. Bustināra kungs, lūdzu vārdu, lūdzu. Discuția și deschiderea colegului Es jau nevēlētos iesaistīties šobrīd polemikā. Ar uz, lielu uzmanību ieklausījos Iturgais kunga teiktajā, un tā kā Merkīs kundze šobrīd nav zālē un nevar aizstāvēt savu viedokli, nebūtu godīgi šobrīd uzsākt šo diskusiju. Mums ir jāstrādā uzticības un sapratnes gaisotnē visos apstākļos un eh, jebkādus soļus, ko mēs speram uz komitejā, mums ir jā, jādara šādā gaisotnē. Paldies. Sin entrar al debate tampoco, uh, sin querer. Es negribu tagad uzsākt uh, diskusijas priekšādātā, bet es gribu atbildēt uz Tinero kungam. Es domāju, ka tas ir eh, daudz nopietnāk jo mums ir kolēģis, kas grib iesniegt grozījums un tie, kas ar citām grupām, bet man kā referentam nesaka neko. Un viņa ir iesniegus grozījums, bet uz balsošanu, cik es redzu, viņa nemaz nav atnākusi. Ļoti brīnos, kāpēc vajag tā uzvesties. Es atklāti teicu, ka es runāšu ar visiem, man nav ko slēpt. Es atvainojos, ka aizņem laiku priekšādātāji. Varbūt parunāsim par to citā laika. Mm, Būs no arī kungs, acīm redzot, jums ir taisnība. Tagad mums vajadzētu balsot. Sāksim ar 38. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. Tas ir dalītais balsojums par pirmo daļu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts Nebija skaidrs vēlreiz, kurš par. Euh, atvainojos, par kuru grozījumu mēs šobrīd balsojam. Prima parte dell'emendamento, seconda parte dell'emendamento 39. Otrā daļa 39. Chi è favorevole? Chi è contrario? Kurš pār, kurš pret? Atturas. Noraidīts. 40. grozījums. Otrais eh, punkts, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 41. Trešais punkts, dalītais balsojums, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas noraidīts. 42. grozījums, kurš pār, kurš pret, atturas, skatos, pieņemts. Jā. 44. 5. punktā par, pret, atturas, pieņemts. 43. grozījums, mērķīsis piedāvājums, dalītais balsojums, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 46. nē, 45. par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. Merkises kundas grozījums par pret atturas noraidīts. 48. kurš par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 51. grozījums Valjānas kundzes iesniegtais par pret atturas pieņemts. 50. atkrīt, 52. Bulāna kunga par pret atturas pieņemts, 53. par pret atturas noraidīts. 54. grozījums par pret atturas noraidīts. 55. paksas kunga iesniegtais par pret atturas noraidīts. 56. grozījums par pret atturas noraidīts pieņemts. 57. grozījums par at, e, pret atturas noraidīts. 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas noraidīts. 61. grozījums par pret atturas pieņemts. 62. grozījums no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas pieņemts. Paksas kunga 65. kurš par pret atturas noraidīts. A kompromiss 29. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs ejam uz 68. Jā,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 atturas noraidīts. Ceturtais grozījums e, - apsvērums, kurš par at, pret atturas noraidīts. Piektais grozījums - par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums - kurš par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums - Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums no Valēnas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais no Debrunas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais no Aukenas par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 17. un 18. ņemsim kopā, jo tie ir vienādi. Atturas, atturas, eh, pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. no priekšsēdētājs eh, par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. arī no manis, kurš par pret atturas pieņemts. 24. un 25 Nē, tikai 24. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 25. par pret atturas noraidīts. 26. 26. par pret pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas pieņemts. 29. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 30. grozījums ar mutisko grozījumu. Vai jūs gribat pateikt, pastāstīt, vai ir kādi iebildumi? Nav, jā. Ja? Labi, tad balsojam par 30. ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas pieņemts. 33. grozījums un 32. ir pilnīgi vienādi. Balsojam kopā par abiem par pret atturas pieņemts. 34. un 35. ir vienādi, ņemam kopā par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums Alfāno kundzes par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par ziņojumu, kurš par pret atturas pieņemts. Paldies, kolēģi! Pateicos Iturgais kungam! supposed to be that microphone is better for you. Colleghi, introdurrei il punto 6 all'ordine. Colleghi, Tagad teikšu dažus vārdus par sesto punktu. Lūguma raksts 924 2011, ko iesniedzis Dārns Peskats Kolēģi, lūdzu, klusumu zālē, lūdzu, ievērojiet klusumu. Tātad to, šo lūgumu rakstu iesniedzis Peskot kungs Karaliskās Nacionālās neredzīgo cilvēku institūtu vārdā. Es došu vārdu Bārklijam Flinam, kas ir viens no lūguma rakstu parakstītājiem. Ja. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komitejas locekļi, Eiropas parlamenta deputāti. Mani sauc Kristofers Frēns. Esmu neredzīgs Eiropas Savienības pilsonis, un es šobrīd uzstājos pasaules neredzīgo savienības vārdā, iestājos par, uh, par uh, to, kā mums uh, trūkst grāmatu arī dislektiķiem un citiem cilvēkiem, kam ir redzes traucējumi. Pu izdevniecības, kam ir uh, tiesības publicēt grāmatas, mums nesagatavo literatūru pieejamā formātā tas sakāms par 95% no, visiem, no visām publikācijām. Priekšsēdētājs kundze komitejas locekļi, es lūdzu jūs brīdi padomāt un iztēloties, ka šonedēļ jūs dodaties uz vietējo bibliotēku un tajā jūs noskaidrojat, ka 95% no visām grāmatām, kas atrodas šajā bibliotekā, ir pieķēdētas pie plauktiem, un jūs tās nevarat paņemt un sākt lasīt. Kā jūs justos šādā situācijā? Vīlusies, dusmīga, vai jūs uh, justos uh, diskriminēta? Uh, Eh, mēs jūtamies eh, ļoti vīlušies. Mēs vēlamies, lai arī mums būtu tāda pati iespēja doties uz vietējo biblioteku vai grāmatveikalu, lai paņemtu, izlasītu vai nopirktu jaunākās, uh, populārākās grāmatas, ko visi citi pilsoņi lasa un apspriež. Uh, šobrīd organizācija VAPO uh, ved sarunas par autortiesību instrumentu kas kļūs par nepieciešamu elementu, lai atrisinātu šo uh, grāmatu badu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šāds risinājums tika ierosināts jau pirms 27 gadiem uh, kopīgā UNESCO un VIPO publicētā ziņojumā. 2011. gada maijā Eiropas parlaments uh, balstoties uz uh, parlamenta ziņojuma 70. pantu attiecībā uz kultūras un radošajām industrijām aicināja Eh, sarunu vedēju komandu starptautiskajā intelektuālā īpašuma organizācijā eh, paredzēt eh, īpašus nosacījumus grāmatu publicēšanai, kas būtu pieejams cilvēkiem ar īpaši, īpašām vajadzībām bet šobrīd Eiropas Savienības pārstāvi šai sarunās neieklausās parlamenta aicinājumos. 23. augustā komisārs Barņē atbildēja kādam parlamenta deputātam rakstot, tagad es citēju tulkojumu no franču valodas. Eiropas Savienība un tās dalība valstis turpina uh, atbalstīt rekomendācijas. Mūs vienmēr ir teikts, ka efektīvāk būtu īstenot ieteikumus, nevis saistošus līgumus. Šajā pašā sanāksmē Eiropas Savienības sarunu vedēji atteicās vest sarunas par līgumu, uh, par uh, īpašiem publikācijām cilvēkiem ar uh, redzes traucējumiem, te pašā atbal laikā atbalstīja par uh, vienošanos par audiovizuālajiem uh, raidījumiem. Un ko gan mēs varam cerēt, ja Eiropas Savienība neatbalsta mūsu intereses. Eiropas Savienībai būtu jānodrošina tāds pats aizsardzības līmenis invalīdu tiesībām, uh, kā tas ir paredzēts Eiropas pamattiesību hartā un ANO uh, dokumentos par uh, to cilvēku tiesībām, kam ir īpašas vajadzības vairāk nekā simts uh, dalību valstis um, pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā atbalsta īpašus izdevumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ja šis solis tiktu spērts, tad jau līdz nākošā gada beigām šis uh, grāmatu bats tiktu pārvarēts. Pasaules neredzīgo apvienība, Eiropas neredzīgo apvienība un disleksijas asociācija atzīst, ka ir m, mm, panākt zināms progress uh, sanāksmē par autortiesībām, kas notika jūnijā. Tika panākta zināma vienošanās par vienotu dokumentu, kas varētu vēlāk kļūt par likumu. Ja Eiropa negriba uzņemties atbildību par to, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiek piedāvāts otrās šķiras nesaistošs risinājums, lai likvidētu grāmatu badu. Tad mēs aicinām šās komitejas locekļus iesniegt mutvārdu jautājumu ar rezolūciju par šo jautājumu parlamenta plenārsēdē. Paldies! Grazie, Allē, grazie par reprezentāciju. Lielas paldies, turpina priekšsēdētāji. Pateicos, ka nācāt klājā ar šo lūgumu rakstu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Nē, pielabos jau priekšsādātāju vispirms Makeni no DG Mat. Marijā, Mārciņa, ok. No. Thank you, Mrs. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ieklausoties komisēju sakāmajā šodien. Iesāmā, iesākumā gribētu uzsvērt to, ka komisija pilnīgi iesaistās centienos novērst grāmatu bādu, kā to dēvēja lūgumraksta iesniedzējs. Un mēs strādājam gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām šī mērķa labad. Eiropas Savienībā Komisija ir spērusi daudz svarīgus soļus, un šeit gribu īpaši pieminēt tos soļus, kas ir vistiešāk saistīti ar lūgumrakstiesniedzēju jautājumu. Tātad eh, centieni um, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā ir arī citi centieni, kur, pie kuriem strādā, piemēram, uh, Eh, tiesiskumā ģenerāla direktorāts un citi ir ģenerāla direktorāti. Par tiem varēšu stāstīt tad, ja būs jautājumi, bet patiesībā ir autortiesības, par kurām tad tieši runā lūguma raksta iesniedzējs. Mums jau Eiropas Savienības līmenī ir tiesību akti, kas pārēc dalību valstīm iespēju ierobežot autoru tiesības par labu eh, tiem cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības, tā skaitā neredzīgajiem. Visas dalībvalstis patiesībā ir īstenojušas, ieviesušas šāda veida ierobežojums attiecībos autotiesībām. Mēs esam arī paredzējuši pārobežu pārnesi attiecībā uz grāmatām un citām, citām iespied, citiem iespiedu darbiem kas, piemēram, attiecas uz cilvēkiem, kam ir grūtības eh, lasīt, kas ir neredzīgi. Un mēs arī esam pārakstījuši saprašanās memorandu 2010. gada septembrī. Komisārs Barņē arī bija klāt. To pārakstīja arī Eiropas neredzīgo savienības eh, organizā pārstāvji un arī citu organizāciju pārstāvi. Bija arī pārstāvi no publicētājiem, autoriem un vispār sabiedrības. Tātad mēs esam strādājuši ar visām pusēm, kas vēlējās sadarboties ar mums, lai nodrošinātu šī saprašanās memoranda praktisku īstenošanu Un tālāk tad dalība valstis uh, eh, var izveidot tīklu, kas palīdz ap, apmainīties uh, grāmatām, kuras var izmantot uh, neredzīgie. Tas attiecas uz grāmatām īpašā formātā, kas šiem cilvēkiem ir pieejams. Ārpus Eiropas Savienības priekšsēdētājs kundze mūsu ārējā darbības, ārējās darbības ietveros. Mēs arī strādājam cik vien aktīvi un pozitīvi iespējams pašreizējo pasaules eh, intelektuālā īpašuma organizācijas diskusiju ietveros. Un tas arī attiec uz uh, apstākļu atvieglošanu neredzīgiem cilvēkiem. Kā jūs zināt, komisijas nostāja ir tā, ko atbalsta un koordinē arī dalību valstis, jo uh, šeit dalību valstīm ir uh, ir pilnvaras kompetences, kuras tās var nodot komisijai. 2011. gada pirmajā pusē Eiropas Savienība un komisija, kas pārstāv tās dalībvalsti, dalībvalsts un Eiropas dalībvalstis, strādā ar ASV, Brazīliju, Meksiku un daudzām citām valstīm, Āfrikas eh, valstīm, eh, VIPO, lai veicinātu diskusiju tālāk attīstību Tas mums ir jāuzsver, jo tas eh, ļāva sagatavot eh, aptverošu tekstu eh, komiteja sadarbībā ar, ar WIPO. Tas notika 2011. gada jūnijā. Tas bija svarīgs solis šajās diskusijās un to pilnīgi atbalstīja dalībvalstis Eiropas Savienībā. Un šis teksts tagad ir konsensa dokument, dokuments starptautiskam instrumentam uh, par ierobežojumiem, un šīs visaptverošās sarunas tagad uh, atbalsta arī Argentīna, Čīle, Austrālija, Meksika, Paragvāra, Norvēģija, ASV, Krievija turklāt, protams, arī Eiropas Savienības dalībās. Diskusijas par šo tekstu turpināsies novembrī, sāko, nākošajā VIPO sanāksmē, un mēs ar dalību valstīm apspriežam mūsu pieņemamo nostāju. Pat labam komisijai nav pietiekoši atbalsta padomē, lai turpinātu sarunas par saistošu nolī, nolēmumu, nolīgumu Taču komisija uzskata, ka sabiedrības interesēs ir eh, nodrošināt eh, saistošu tekstu, un mēs uzskatām, ka ir pamats cerībām panākt vienošanos nākotnē. Tāpēc eh, mēs arī turpinām sarunas ar ASV no komisijas viedokļa. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka tiesību ģenerāla direktorātas eh, pārstāvs stāstīs par pamattiesībām, par tiem aspektiem saistībā ar šo jautājumu. Paldies! Mm, te ir eh, īpašs jautājums, bet man nav nekas piebilstams eh, tam, ko sacīja kolēģi no izniecības ģenerāla direktorāta. Ja citu jautājumu nav, tad man nav nekas piebilstams. Paldies, turpina priekšsādātāji. Debrunenes kundze mums komisijas locekle. Liels paldies! Man jāsaka, eh, man tiešām mm, atālu, mani uzrunāja lūgumrakstu iesniedzēja Aina, eh, kad cilvēks dodas uz eh, biblioteka un secina, ka 95% no pieejamās literatūras viņam tur nav pieejama, jo es pat bieži vien dodos uz biblioteku pati. Es ieklausījos arī komisijas pārstāvis sacītajā, tur izskanēja tas fakts, ka nav pietiekoši liels atbalsts no padomis, taču neizskanēja informācija vai no komisijas viedokļa komisija vēlētos, ka tai būtu uh, kompetences, pilnvaras eh, iestāties par visaptvarošu, saistošu dokumentu. Mums kā komitejai ir pavisam skaidri jāpauž savus, sava nostāja. Mēs vēlamies, lai komisija ietur stingru pozīciju. Mēs lūksim, lai komiteja uzdod šādu uzdevumu komisijai, taču komisija ir skaidri paudus, ka tā ir padome, kas uh, vada šīs sarunas, tad tālāk būtu arī vēlams uzdot jautājumu padomē. Mums tas ir šī iespējams pēc jums skaidri jāizskata. Līdz ar to neko tālāk es nevaru sacīt. Es gribētu vēlreiz dzirdēt no komisijas, kāds ir tās viedoklis, kādām jābūt tās sarunas vadīšana pilnvarām lai nebūtu jāatsauc tikai uz padomu. Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Nākošā runātāja var tikai piekrist Debrunas kundzes sacītajam, bet patiesībā parlaments varētu iestāties par eh, juridiski saistošu nolīgumu. Mēs taču par to balsojām. Bet ja komisija patiesībā par to aizmirst, ka parlamentam arī ir teikšana visā šai procesā. Tad mēs patiesībā neesam tikai tādi kā spieķi uh, padomes riteņos, ritenī. Parlamentam arī ir savu teikšanu. Eiropas Savienība ir ratificējusi uh, konvenciju šī gada janvārī par uh, uh cilvēku ar īpašiem vajadzībām tiesībām. Trešā punkta, pirmajā punktā ir sacīts, ka likumi uh, autortiesību jomā nedrīkst radīt diskriminējošas apstākļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas attiecas uz pro produktiem kultūras jomā. Teksts ir pavisam skaidrs. Tad kāpēc komisija pati nostājas tai ļaunākajā, sliktajā pusē šo sarunu vadīšanas e, procesā? Te ir runa par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā viņiem palīdzēt. Un parlaments taču ir jūsu pusē komisija. Un es arī gribu sacīt, ka es vispirms gribu sagaidīt jautājumu, atbildes uz mani jautājumu, pirms uzdot tālākus jautājumus. Paldies, Vērtmans kundze, lūdzu. Paldies. Vispirms gribu atvainoties par balsi sakarunātāja. Man tā ir aizmakus, taču ieklausījos, ko komē, kolēģis sacīja. Šis, šī aina bibliotekā tā man tiešām aizskāra, tā man uzrunāja, jo man pašai ļoti patīk lasīt un izglītības procesā. Lasīšanai milzīga nozīme un lasīšana arī ir viena no cilvēka pamatvēlmēm, pamatvaidzībām. Un te ir runa ne tikai par to, ka ir grāmatas, kas nav pieejamas, bet arī par to, ka ka tad, ja tikai divi cilvēki no šīs telpas varētu izmantot tās grāmatas, kas ir eh, bibliotekā, vai tad mēs tomēr varbūt pievērstam lielāku uzmanību? Kas mēs esam, lai spētu izvērtēt, vai kādam cilvēkam ir vajadzīga grāmata vai nē? Tas ir pilnīgi neticam, ka mēs sevi nostādam šādā situācijā Nav nekāds šaubu par to, ka visām grāmatām ir jāpuja, jābūt pieejamām visiem, un nevis tikai daļai no sabiedrības. Tas, ka šāda situācija vēl ar vienu pastāv, ir vienkārši neticami. Es uzskatu, ka, ja pastāv grība, ir arī iespējas to īstenot. Bet uh, mēs visi varam nonākt līdzīgā situācijā, jo mēs visi taču kādu dienu būsim veci un uh, neredzēsim vairs tik labi. Mums tas ir jāpatur prātā. Es zinu, es esmu Uh, sazinājusies ar uh, vecāka gadgājuma cilvēkiem, un tād man arī iedeva brilles, kas man ļāva saprast, cik slikti tie cilvēki redz, un tas man pavēra acis tas tiešām man atstāja milzīgi iespēju. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā risināt šo situāciju. Jo es to uztveru kā savu veidu diskrimināciju. Tā ir sava veida minoritāte, ja jūs vēlaties. Tā to varētu nosaukt. Taču cilvēkiem ir pamattiesības uz izglītību, un lasīšana ir daļa no tā. Tāpēc es gribētu aicināt komisiju darīt visu, kas ir tās spēkos, sadarbojoties ar citām organizācijām. Paldies. Nākošais runātājs lūdzu. Priekšstādātājs kundze. Iepriekšējie runātāji jau ir pauduši savu nostāju, es gribu tos atbalstīt. Izskanēja viedos, ka zināšanas ir spēks, un tam es varu tikai piekrīt, tāpēc ir pilnīgi nepieļaujams, kā attīstītā sabiedrībā daļai sabiedrības nav pieeja zināšanām un nav iespējas eh, lasīt iespiedu darbus. Tādā veidā jūs atstājat ārpus bortu vesaru, veselu sabiedrības daļu. Jā, es ieklausījos komisijas sacītajā par saprašanās memorandu un tā tālāk. Ir šis starptautiskais līmenis un līmenis darbībai starp dalībvalstīm. Es saprotu, kas jums sakāms par starptautiskajām attiecībām, taču ir arī šis te iekšējais Eiropas Savienības līmenis, un tāpēc es tiešām nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienībā mums neizdodas kaut ko šai ziņā darīt, kāpēc nekas nav uzlabojies. Es domāju, ka mums kā komiteja šis jautājums būtu risināms. Vēl dažas lietas no manas puses man šeit vispirms tāds šīs lūgumraksts jāatstāja atvērts Un es saprotu, ka komisijai, komiteja jau bijušas apspriest par šo jautājumu. Un vēl es uzskatu, ka agrāk vai vēlāk mums būs jārisina šī lūguma raksta aspekts, varbūt mutiskā jautājuma formā. Un komiteja, kas ir atbildīga par šo jomu, varētu no mums kā parlamentas saņemt mūsu netiešo institīvu, kā tā tiek dēvēta. Es saprotu, ka te ir eh, runa par īstenošanu, taču nesaprotu, kāpēc eh, komisija neredzēja veidu, kā varētu eh, kaut ko darīt vismaz tiesību aktu jomā. Mums Lisabonas līguma ietvaros ir iespējas uzņemties likumdošanas institīvu, ja komisija uzskata, ka tā to nevēlas darīt. Es domāju, mums šeit noteikti kaut kas ir jādara jo nav nekādu šaubu par to, kā jau liecināja lūgumraksta iesniedzējs. Saprašanās memorands nav novedis ne pie kāda rezultāta, kas būtu vēlams, no kā būtu kāds labums. Tāpēc es domāju, mēs varam vienoties, mēs šeit komitejā par tiem punktiem, uz kuriem norādīja. Un es atbalstu lūgumu rakstu iesniedzēju viedokli. Modernā, demokrātiskā sabiedrībā šāda situācija ir neiespējama, nepieņem. Paldies, Bosināru kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākšu ar to, ka šajā jautājumā ne parlaments, ne Eiropas komisija nevar palikt kurli un akli. Tā varētu darīt tikai tad, ja mēs gribētu kādu aizskārt. Nu, pat Eiropas komisija, ģenerāldirektorāts, kas nodarbojas ar tirzniecības jautājumiem, ka Šis ir tirzniecības jautājums man šķiet, tas ir neticība. Mēs taču šeit runājam par morālu bezizēju. Punkts. Vai mēs varam risināt miljonu cilvēku problēmu, dramatisku problēmu, kuriem vienkārši nav pieejas lasīšanai? Vai mēs nevaram risināt šo problēmu tikai tāpēc, ka uh, Eh, komerciāli apsvērumi ir par šķērsli tam, lai viņi varētu izmantot grāmatas. Vai mēs varam skatīt šo jautājumu tikai kā komerciāls dabas jautājumu? Ir taču uh, Eiropā nodrukāts grāmatas Breila rakstā, tās mēs varētu eh, eksportēt. Un tad gan tas būtu svarīgi. Šeit tiešām nav nekādu šaubu par uh, pamatiesību uh, pārkāpšanu. Dalībvalstīm būtu jārisina šis jautājums savā starpā un ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet Eiropas komisija apgalvo, ka dažas dalībvalsts dara visu, kas ir to spēkos, lai uzlabotu situāciju, bet dažas sakal nē. Man šķiet, ka tas skaidri liecina par vairākām lietām. Pirmkārt, lūgumrakstam jāpaliek vaļā. Otrakārt, parlamentam ir jāpaliek pie savas sākotnējās nostājas, ka tam ir jābūt saistošam tiesību aktam visām dalību valstīm. Un eh, Brēle rakstā nodrukātajām grāmatām ir jābūt uh, iespējai tikt eksportētām bez aplikšanas ar nodokli. Un treškārt, uh, cik, uh, cik naudas būtu jāmaksā, ja, cik varētu ietaupīt, ja, ja jo nevajadzētu īpaši, ja uz šādu veidu grantām neatiektos autortiesības. Taču nevar visas mūsu augstākās vērtības Eiropas Savienībā skatīt tīri no komerciālā viedokļa. Arī uh, izdevniecībām tas ir jāņem vērā. Tātad iestājos par Eiropas parlamenta rezolūciju, kurā vēlreiz tiktu uzsvērt mūsu vēlme, lai tiktu izstrādāts saistošs tiesību akts, kas būtu obligāts visām dalību valstīm, lai grāmatas padarītu pieejamas arī neredzīgiem cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības. Tikai tāda mēs gūsim uzticību to cilvēku acīs, kas ir akli. Kolega with, my, with Paldies! Jā, es domāju, ka tas var gadīties ar katru no mums. Teiksim, ja tiek uh, cilvēks sakropļots vai kāda trauma ir, un uh, rezultātā cilvēks vairs nepiedalās sabiedriskajā dzīvē. Es domāju, ka tā ir viena no pamattiesībām, kā parlaments to ir apstiprinājis. E, neredzīgajiem cilvēkiem ir jāpiekļūst literatūrai, viņiem jāspēj lasīt. Iedomājieties, ja jūs nevarētu lasīt, e, nevarēsiet rīt lasīt avīzi, jūs jutīsiet, jūs jut, jutīsieties izslēgts no sabiedrības un uh, izolēts no politiskām debatēm. Mēs visi esam politiķi, Un, ja mēs pēkšņi iedomājamies, ka no tā viss mēs esam atrauti, tad tas ir briesmīgi. Es gribu tāpēc eh, atbalstīt eh, lūgumu rakstu un gribu lūgt, lai būtu juridiski noteikumi, saist, juridiski saistoši notikumi, kas palīdzētu neredzīgajiem piekļūt uh, drukātajai presē. Paldies! Es gribu atbalstīt to, ko teica Bostināra kungs, un mazliet to attīstīt tālāk. Ja mēs runājam par tirsniecību un komercijas problēmām, kas ir izdevējiem, es domāju, ka mēs visi zinām, ka izdevēji nemaz tik slikti nedzīvo. Un ka viņi faktiski varētu labdarības akcijas mm, veikt visā pasaulē un publicēt šos darbus dažā atšķirīgā veidā. Varbūt cits, varbūt kāds no izdevējiem, mm, izdevējiem tagad mūs uzklausīs un būs gatavs spērt šo soli. Lai mm, būtu labums sabiedrībai. Ja mēs tā domātu no šī viedokļa, varbūt mums vajag sazināties ar izdevējiem, ja nekas cits eh, nepalīdz. Alfona kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uzklausot to, ko teica kolēģi, parādījusies ideja par tiesībām uz izglītību, uz kultūru, un es ļoti uztraucos par to, ko teica komisija. Tiesības uz kultūru nav nekas komerciāls, un ja mēs neļausim mūsu pilsoņiem, eh, ja mēs viņus šķirosim pēc mm, tā, kā viņi var vai nevar piekļūt kultūrai un izglītībai, tad mēs paši savas iespējas uh, sagraujam, mēs nevaram vairs eksportēt, un mēs nevaram nodot Eiropas kultūru nākošajām paudzēm. Paldies, Alkan, Alkan kundze. Lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Uh, to put uh, a specific... Es gribu uzdot konkrētu jautājumu Digi Justice. Kāpēc komisija uzstāja ka šis jautājums ir jāskata tikai iekšējā tirgus ietvaros, bet ir pamatiesība jautājums. Ir runa par diskrimināciju. Mm, es domāju, ka tas ir apkaunojoši, ka mēs. Nē, sevi labo. Uh, E, mēs to atstājam tā kā slikto uh, rokās, nevis runājam par pamatiesībām. Kāpēc komisija tādu nostāju nu, pieņēmusi? Paldies Aukens kundzei. Un tagad es vēršos atkal pie DJ Justice pārstāvi. Lielas paldies! Es nedomāju, ka mēs esam uzstājuši, ka tas ir tikai vienot iekšējā tirgus jautājums. Uh, Un nav jau tā, ka mēs neko nedarīsim. Era sufficiente la domanda, evidentemente. Allora, eh, per... Jā, nezinu, vai tas mums palīdz. Se in maniera più adeguata alla Commissione. Mums ir jāpārformulē jautājums eh, komisijai. Eh, un tagad došu vārdu Bruna kundzei. Jā, Es uzdevu jautājumu komisijai, un man vienalga, kurš no viņiem atbild uz manu jautājumu. Es vaicāju, kāda komisijas nostāja, kādai tai vajadzētu būt, dodoties uz sarunām. Vai kāds no komisijas var atbildēt uz Debrunas kundzes jautājumu? Thank you, Mrs. Chairman, and thank you for... Paldies, un paldies, ka ļaujat man paskaidrot dažus no punktiem pēc komentāriem un jautājumiem, ko uzdeva deputāti. Un es gribētu vispirms teikt, ka komisija pilnībā uzskata, ka ir jārīkojas eh, šo te ietekmēto cilvēku invalīdu uh, labā un arī nav bijusi šeit atsauce uz komercpolitiku, mēs tikai atbildējām lūgumu raksta iesniedzējiem uh, no tāda leņķa, kas interesē viņu, tas ir izņēmumi un ierobežojumi autortiesībām tāpēc, ka mūsu atbilde bija koncentrēta tieši uz to. Un es uzskatu, ka ir jādala, jādala divas lietas, jo man liekas, ka te trūkst skaidrības starp situāciju Eiropas Savienībā un situāciju starptautiskā līmenī. Eiropas Savienībā, kā komisija norādīja savā komentārā, mums jau ir direktīva kas runā par autortiesību aspektu harmonizāciju informācijas sabiedrībā, kur ir noteikti šie ierobežojumi invalīdiem, arī tiem, kas nespēja lasīt iespiedu eh, darbus. Visas mūsu dalībvalstis ir, var, viņām ir nodrošinātas iespējas likumdošanā. Li, komisija līdzās ieviešanai dalībvalstīs strādā arī pie tā, lai praktiski palīdzētu, lai apmainītos ar grāmatām. Un tas nav nekas tāds, ko lēma vai pārvalda komisija. Ne jau komisija nolēma, kuras grāmatas ir jāpiedāvā neredzīgajiem, bet mums ir sapratnes memorands, kuri visas iesaistītās puses, iekļaujot organizāciju, ko pārstāv lūgumraksta iesniedzējums, lai izveidotu tādus tīklus, kas varētu palīdzēt šo grāmatu apritēju dalību valstu vidū, jo viņi zina, kādas ir prasības viņu dalībniekiem, un viņi arī runā ar izdevējiem par piekļaujušiem darbiem īpašā drukā. Ja mēs tagad paskatāmies uz starptautisko līmeni, tas ir jautājums, kur komisija ved sarunas kopā ar dalību valstīm, kā dalīto kompetenci, un ko komisija vēlēsies panākt VIPO. Komisija uzskata, ka ir jāpieliek lielas pūles, lai veicinātu uh, grāmatu izplatīšanu speciālā formātā. Tas nozīmē, ka vajadzīgs eh, pamatīgs teksts. Mēs ejam uz to, un kā jau tika iepriekš skaidrots, šīs pūles šī gada pirmajā pusē mm, tika daudz pie tā strādāts, lai to uzliktu uz galdu. Un komisija ved šīs sarunas. Lūk, līdz šim Mums pagaidām nav skaidrības, kāds tas būs instruments. Un, kad jūs to lasāt, reizēm tas ir nodomu deklarācija vai arī iespējams eh, saistošs dokuments. Mums vajag skaidrību par saturu, kas ļaus mums kas piešķirs mums visu interesēto pušu pilnvaras turpināt diskusijas. Uh, Lūk, tik tālu ir tikusi komisija pagaidām. Un mēs, proti, proti, mēs centīsimies starptautiskā līmenī panākt tādu pašu situāciju, kāda pašlaik ir Eiropas Savienības līmenī. Paldies. Oken, I shall do it very brief. Un ļoti īsi. Jūs jau atbildēju, jūs teicāt, ka jums ir pamats, pamattiesi, pamatiesībās. Ne. Jūs, jūs neatbildējat, kāpēc komisija iebilst pret konvenciju. Pat ja mums, jums ir parlamenta atbalsts, un ja mēs koncentrētu pamatiesības, un tad tur uh, notiek arī cīņa ar autortiesībām, bet ja jūs paņemtu tieši autortiesības kā pamatu, un tad runāt par ierobežojumu, bet tas ir kaut kas cits, un es ceru, ka jūs tagad es atbalstāt pamatiesības. Un tad mēs varētu atrisināt šīs problēmas, ja jūs par pamatu ņemtu šo uh, Nu, jūs to skaidri pateicāt tādu atbilžu laikā. Eventualmente poi la Commissione integrerà. A questo punto do la parola per la replica due minuti. Varbūt komisija grib atbildēt vēlāk. Bet tagad došu vārdu lūgumu raksta iesniedzējiem. Es zinu, ka man ir maz laika. Divas lietas komisija pieminēja dialogu starp dalību iesaistītajām pusēm un sapratnes memorandu. Uh, ko mēs parakstījām ar izdevējiem 2010. gadā kops, kopā ar komisiju un citiem, mums ir jāpārtrauc dalība šajā di dialogā, eh, jo runa ir par licencēm, nevis autortiesību likumu mūsu dalība dialogā tika izmantota, lai pateiktu, ka mums vairs nevajag likumu, jo viss jau tāpat darbojas šajā dialogā. Un kad mēs pārtraucām e, dalību, tad mēs vairs nedabūjām nevienu grāmatu dialogs un e, licences nevar aizvietot saistošu līgumu. Cita lieta ir komisija pieminēja autortiesību direktīvu un, un pieļautos izņēmumus. Tā ir laba sistēma. Nacionālās dalībvalstīs tas ir ievies. Daudzas uh, valsts, divas trešdaļas no pasaules, uh, viņām nav šādi izņēmumi. Līgums, ko mēs piedāvājam, palīdzētu ievies šos ierobežojumus un ļautu mums apmainīties ar grāmatām ārpus ES ko ES dialogs eh, nekad nevar panākt. Un licences eh, var atrisināt dažas mūsu problēmas, bet ne visas. Mums vajag likumu, kas nosaka piekļuvas tiesības, tam jābūt saistošam likumam, un eh, ieteikumi mums nepalīdz. Paldies! Liels paldies! Nav šaubu, ka lūguma raksts ir saņēmis vien, vienbalsīgu atbalstu šeit, un visi piekrīt tam, ka mums ir jāpātrina process, lai varētu panākt likumdoša, atzīšanu likumdošanā mm, lūguma raksts iesniedzēja tiesībām. Vēl ir bijis izskanējis priekšlikums dot komisijai uzdevumu panākt eh, virzību likumdošanā šajā jautājumā. Iespējams, ka var paveikt divas lietas. Un vispirms jautājums komisijai, lai būtu pilnīgāks saraksts ar tiem iemesliem. Lai mēs skaidri redzētu, kāds ir pamats lūguma raksta iesniedzēju tiesībām, kas sniedz tālāk par komerciju. Un balstoties uz atbildi, apskatot nepieciešamību pēc likumdošanas priekšlikuma, tātad mēs atstājam šo jautājumu atvērtu, ja jūs piekrītat kolēģi Un tad mēs uzdosim mutisku jautājumu komisiju. Pateicamies lūgumu rakstu iesniedzējiem, un tagad mēs varam skatīt da nākamo darba kārtības punktu. Mums ir vairāki lūgumu raksti, kas saist, kurus mēs skatīsim kopā. Tie visi ir septītajā punktā sagrupēti. Te vēl ir paziņojums no lūguma raksta iesniedzēja. Paldies, ka man nevajadzēja rīkot sanāksmi. Mums nav nemaz tik daudz laika. Mēs jau vairāk kārt esam uzklausījuši lūgumu rakstu iesniedzējuši. Mēs saprotam, ka jūs esat daudz darba ieguldījuši, bet lūdzu nerunājiet ļoti e, gari. Uh, jo pašlaik mums vajag uzzināt jaunāko no komisijas un citiem cilvēkiem. Tā kā jūs interesēs ir vienkārši e, uzzināt atkal, kas ir jauns noticis jūsu jautājumā. Kā jūs lūdzāt, es sākšu ar prierikungu, bet es lūkšu viņu E, ievērot runas laiku. Labdien visiem! Es pat uh, nekomentēšu jūsu teikto priekšsēdētājs kundze. Es vienkārši nolasīšu to dokumentu, kas uh, tūkiem it kā esot izdalīts. Es uh, pateicos komit komitejas locekļiem par iespēju jūs informēt par jaunāko attīstību mūsu lūgumraksta sakarā. Vispirms mums jāpauž iebildumi pret jauno TNT uh, līnijas veidošanu jau modernizācijas darbi eksistējošai dzelzceļa līnijai ir pabeigti pagājušā gada beigās, ir iztērēts miljoniem eiro. Frēģus uh, pārēju arī var izmantot starp uh, Franciju un Itāliju, un 2010. gadā tika izlietota tikai 1,13 daļa no tās jau potenciālās jaudas. Un šeit ir iespējams veikt ietaupījumus un ir paredzēts pārvadājuma apjoma pieaugums šajā līnijā. Mums nav nepieciešamas jaunas dzelzceļa līnijas, ir jāuzlabo eksistējošo līniju uh, efekt, darba efektivitāte. Jaunā līnija Triesta Liona nav. Uh, Turīna Liona nav nepieciešama. Un šādu projektu īstenošana tikai novedīs pie zaudējumiem. Projekts tika uzsāks 2013. gadā, tagad ir pagājis ilgs laiks un nekas nav mainījies, un no šā projekta ieg, īstenošanas neviens neko neiegūs, tikai varbūt baņķieri kaut ko nopelnīs. Un, uh, š vairāk nekā simts universitāšu pārstāvi ir nosūtījuši vēstuli Itālijas valdībai. Mēs zinām, ka jūs izskatīsiet TNT projektus po, laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un ceram, ka jūs pieņemsiet saprātīgus lēmumus. Komisija lūdza pierādīt Itālijas valdībai, ka darbs tiek īstenots jau 2008. gadā, bet uh, saskaroties ar plašiem sabiedrības protestiem, darbs tika uzsākts tikai Suzas ielējā. Un uh, Itālijas valdība pierāda gan savu augstprātību, gan vājumu no uh, ši, šajā projektā valdībai pietrūkst naudas, lai īstenot šo projektu. Mēs piedzīvojam uh, smagu krīzi, valdība ir zaudējusi tautas uzticību un tagad ir paredzēts tērēt miljārdiem eiro šā projekta īstenošanai, kas var novest vispār valsti līdz bankrotam. Uh, ziņojums, kas nosūtīts komisijai par sasniegto progresu, uh, Uh, projekta īstenošanā ir maldinošs. Tiek norādīts šajā ziņojumā, ka ir veiktas plašas konsultācijas ar iedzīvotājiem Suzas ielējā un ka ir uh, notikuši uzbrukumi uh, cilvēkiem, kas iestājas pret šo projektu par to, ka ir jāizmanto pastāvošās dzelzceļa līnijas Patiesībā valdība nevēlas zināt, ko cilvēki patiesībā vēlas. Sūzas ielējas uh, pilsētu mēru lielākā daļa iebilst pret šādu projektu īstenošanu. Ir notikušas demonstrācijas, kurās piedalījušies desmitiem tūkstoši iedzīvotāju šā gada jūlijā. Uh, daudzu Itālijas reģiona iedzīvotāji piedalījās šajās demonstrācijās un tās tika uh, vardarbīgi izklīdinātas. Šobrīd tiek izvērtēti dažādi maršruti jaunajai ātrgaitas dzelzceļa līnijai. Un uh, tagad uh, šeit tiek izmantots militāri personas, kas ir dienējušas uh, Afganistānā un tagad to sauc par Vans Uzastānu, jokojot. Un patiesībā nekādi reāli darbi vēl nav uzsākti, un lai gan izmaksas ar vien pieaug, un tagad Itālijas valdība vēlas, lai visu apmaksātu Eiropas Savienība. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas eh, komisija komisijai sniedz, nu, maigi izsakoties, uh, nepilnīgu informāciju. Mēs vēlamies, lai pilsoņi patiešām piedalītos lēmumu pieņemšanas procesā. Jūsu komiteja lūdza pagājušajā gadā, lai komisija izvērtētu šo situāciju un balstoties uz lūgumu rakstu komitejā notikušo diskusiju, tika lūgts, lai komisija sniedz plašāku informāciju un lai vietējās pašvaldības un pilsoņi tiktu iesaistīti konsultāciju procesā. Tas nav noticis, mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi no Itālijas valdības un tādēļ šodien mēs lūdzam jūs, priekšsēdētājs kundze un Eiropas parlamentu, paust nosodījumu tam, kā tiek apspiestas pilsoņu tiesības uz domu brīvību, ka policija ļoti vardarbīgi apspriež, prot, apspriež protesta akcijas. Un tiek izmantota asaru gāze, lai izklīdinātu miermīlīgas demonstrācijas. Eiropas parlamentu ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi, un mums, jums ir uh, neatkarīgi jāizvērtē, vai vispār šāds prot, projekts ir nepieciešams, ir jāuzsāk konsultācija process, ir neatkarīgi jāizvērtē izmaksas un ieguvumi, ir jāizvērtē vid, ietekme uz vidi šim TNT e, sešu projektam. E, šajā procesā ir iesaistījusies Itālijas valdība, kam ir acīm redzams interešu konflikts šajā gadījumā. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama atklāta un godīga diskusija, kurā būtu iesaistītas visas puses un arī parlaments varētu iesaistīties uh, diskusijās par visu šo TNT ideju kopumā. Mēs esam vērsušies arī pie Olafa uh, krāpšanas apkarošanas biroja, bet nesam saņēmuši nekādu reakciju uz iesniegto sūdzību. Tādēļ mēs aicinām parlamentu noskaidrot, kādēļ mūsu sūdzības izskatīšana kavējas un mēs arī jums iesniedzsim dokumentu apkopojumu priekšsēdētājs kundze, lai jūs varētu pilnībā iepazīties ar šo situāciju un lai jums būtu arī tāds uh, dokumentāls pamats prasības iesniegšanai Itālijas valdībai. Un mēs nevēlamies, lai no mums atpirktos ar kaut kādām kompensācijām, mēs vēlamies, lai tas viss tiktu apturēts, lai šis rajons netiktu militarizēts, lai netiktu radīti draudi vietējiem iedzīvotājiem. Paldies, ka uzklausījāt mūsu. Paldies. Tagad vārds pasturūtīkungam. Labdien, priekšsādātājs kundze, labdien, godātie lūgumrakstu komitejas deputāti. Ir pagājis gads, un mēs atkal varam paskaidrot, kādēļ Eiropas Savienības finansējums nav jāizmanto šā projekta īstenošanai, lai uh, būvētu dzelzceļu no uh, Lionas uz Triestu, Venē Venēciju. Eh, šī ideja par Venēciju Triestu tika izteikta 2010. gadā, un tad ļoti steidzami šis projekts tika apstiprināts, lai saņemtu Eiropas Savienības finansējumu. Un tagad mūsu prognozētās pretrunas apstiprinās. Mm. Uh, Itālijas likumdošanā ir paredzēts, ka vispirms ir jāveic novērtējums par izmaksām un iegūmiem, tāpat ir nepieciešams veikt vides ietekmes novēr novērtējumu. Un uh, šeit ir runa par četriem apakšreģioniem, bet tas nav paredzēts ne Itālijas, ne ne Eiropas Savienības tiesību aktos ir nepieciešams veikt vienu apvienotu pētījumu, lai izvērtētu šī, šīs dzelzceļa līnijas potenciālo ietekmi. Tāpat jādomā par to, kādas sekas būs tuneļu būvē, ka varētu būt zemes nogruvumi un noslīdējumi, kā tas viss ietekmēs upju un kanālu Uh, pastāvēšanu, jo šis reģions ir uh, ļoti īpašs, tajā ir augsts uh, plūdu risks. Šī līnija paredz desmit kilometru garu tuneļu izbūvi un šeit ir paredzēts šķērsojumi pār mazām pazemes upēm, kas varētu radīt potenciāls um, sarežģījumus. Un tāpat hidroloģiskās un geoloģiskās sistēmas pārmaiņas varētu būt neatgriezenisks šā eh, projekta īstenošanas rezultātā. Eh, eh, cilvēki ir sašutuši par to, ka netiek ievēroti uh, nacionālie un starptautiskie standarti, arī pašvaldības ir sašutuši, tīpaši Beneto, viņi prasa, lai tiktu ievēlot, ievēroti visi tiesību akti un tiktu ņemtas vērā pilsoņu vēlmes un tiesības. Labi. Uh, runājot par kravas pārvadājumiem šajā dzelzceļu līnijā. Moretī kungs no Trēni Itālija runāja par iespēju izmantot uh, līnijas pagarinājumu līdz Slovenijai, un ka viņš norādīja, ka varētu rasties grūtības ar uh, dzelzceļa sastāvu komplektāciju, un tas ir apstiprinājies arī dažādās starptautiskā līmeņa tikšanās reizēs. Sa sanāksmes beigās es jums iesniegšu atbilstošus dokumentus. Cilvēki, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, nodarbojas arī ar TNT jautājumu izvērtēšanu Briselē. Tātad kāds, kas, uh, kura intereses uh, ir cieši saistīts ar viņa paša uh, izlēmšanai nodoto um, lietu, vai, vai tādu cilvēku var uzskatīt par objektīvu. Un tagad Mm, viss tiek apspriest tikai no juridiskā viedokļa, bet ir jādomā arī par izmaksām, par ietekmi, kāda būs šā projekta īstenošanai Itālijā. Šobrīd pēdējo 20 gadu laikā 80 miljārdi eiro ir ieguldīti dzelzceļā, un tagad tikai uh, Um, nel, neliels uz tūkstošu kilometriem un tagad tikai neliels 5% Itālijas iedzīvotāji izmanto šīs uh, dzelzceļa līnijas, bet citas, citas dzelzceļa līnijas ir atstātas novārtā, netiek veikti modernizācijas darbi arī ritošajam sastāvam. Mēs nevaram pieļaut, ka tiek izšķērdēti valsts līdzekļi, ja mūsu parādi jau pārsniedz 390 miljārdus eiro. Tagad tiek sašaurinātas sociālā atbalsta programmas Itālijā. Tas skar lielāko daļu mūsu iedzīvotāju, un tajā pašā laikā milzīgs atbalsts tiek piešķirts šāda veida projektiem. Šeit ir ļoti asas pretrunas konstatējamas. Kādēļ tiek piešķirtas tādas investīcijas, kas nekad neatmaksāsies, bet gluži pretēji negatīvi ietekmēs valsts ekonomiku vēl desmitiem gadu uz priekšu. Lielākā daļa Itālijas uh, deputātu atbā prasa Eiropas Savienības uh, atbalstu jaunu dzelzceļa līniju būvēju, lai gan pastāvošās dzelzceļa līnijas netiek pienācīgi uzturētas. Un tagad uh, investīcijas jau sāk aizplūst ārpus Eiropa, rietum Eiropas. Uh, mūsuprāt, nevajag vajadzētu būvēt jaunas infrastruktūras, bet gan jāmor modernizē jau pastāvošās. Uz uh, Sloveniju ir tikai uh, ir dzelzceļa līnijas ar vienām sliedēm, kas pat nav elektrificētas. Maksimālais ātrums esošajās līnijās ir 100 šeit būs ātrums 180 km stundā jaunajās līnijās, un tās ies cauri biezi apdzīvotām teritorijām. Un tādēļ ir ļoti grūti pamatot šādu projektu nepieciešamību. Vienīgais, ko mēs vēlamies, lai tiktu ievēroti tiesību akti un lai valstis, kas neievēro likumdošanu, uh, nesaņēmtu finansējumu, jo labāk ir novērst pārkāpumus jau iedīglī, nekā pēc tam ar tiem cīnīties. Runājot par ar jaunos Pesoto iesniegto līgumu rakstu 2004. gadā. Paldies! Vārds komisijai lūdzu. Izteikšos pavisam īsi Runājot par pirmo lūgumu rakstu, kas šeit tika pieminēts, es atvainojos par traucējumu no mobilā tālruņa puses. Tā tad es domāju, ka te ir svarīgi paziņojumi minami no Itālijas ministrijas, par tiem jūs arī šeit vēl dzirdēsiet. Un otrajā, otrā lūgumraksta gadījumā mans kolēģis Džons Pārkerkungs par to varētu izteikties. Uh, Bet jautājums ir, kas ir tieši darām saistībā ar šo lūgumu rakstu? Turpinājumā 19. oktobrī komisija pieņems jaunas vadlīnijas par uh, Transeiropas uh, tīkliem, celceļu tīkliem. Un es domāju, tas ir arī ļoti svarīgi no parlamenta kalendāra viedokļa 22. un 23. novembrī Eh, transporta komiteja arī rīkos eh, uzklausīšanu par šiem jautājumiem. Tagad dod vārdu manam kolēģim Bārker kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atbildu uz otro Divača Triesta lūgumrakstu. Eh, runā, runājot konkrēti par šo sadalījumu vairākos posmos. Itālijā šis koncept, šī koncepcija nav īpaši pazīstama, šī sadalīšana pa posmiem. Taču nav pamatot, nav pareizi, ka lūguma raksta iesniedzējs saka, ka neste Trieste ir šāda situācija. Patiesībā tur nenotiek šī salāmijas sadalīšanas tehnika, tur vienkārši projekts tiek sadalīts. Salāmi attiec uz tiem gadījumiem, kad uh, no direktīvas aptvēruma tiek izslēgts kaut kāds posms dzelzceļā. Taču šajā gadījumā te ir četras dažādas procedūras starp triestu un tālāk Veneciju, bet eh, vienā posmā vēl noteikumi nav izteikti, tātad katrā ziņā vispār nav nekādas vēlmes eh, turpināt šo um, vides ietekmes, ietekmes uz eh, vidī procesu. Un vēl es gribētu skaidrs sacīt, ka nesen Eiropas Savienības tiesa 2009. gadā 15. spriedums bija tāds, ka tika secināts, ka dalību valstīm ir tikai jāuzkrāj informācija par ietekmes vidi, bet arī jāpārbauda tās derīgums, tās eh, atbilstība reālajai situācijai. Tā tad eh, te ir jāievieš eh, īpašu pasākumu. Un man šķiet, ka Itālijas puse jau konkrēti četrās dažādajās eh, procedūrās arī īsteno datu pārbaudīšanu. Un katrā ziņā skaidrs, ka ietekmes novērtējums nav saistīts ar sociālajiem vai ekonomiskiem aspektiem, bet tikai saistībā ar veselību un vīdi. Tas ir viss. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Un tagad gribu dot vārdu Paratskungam. Viņš pārstāv Itālijas transporta un infrastruktūras ministriju. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es pārstāvu Itālijas transporta un infrastruktūras ministriju. Un es esmu atbildīga persona par, starptaut, par Eiropas uh, TN vilcienu tīkla izstrādi. Tātad es te gribētu pastāstīt, kādas ir mūsu varlīnijas šai ziņā. Skaršu divus svarīgus jautājumus, kas ilgu laiku ir pievērsuši daudzu Itālijas valdību uzmanību jo šie projekti jau ir kopš 1990. gadiem. Tātad vairākas Itālijas ministrijas eh, strādā ar šiem direktor, projektiem un arī citiem projektiem. Un šī Liona Turīna, šī posma uh, nozīme ir ļoti liela. Un tas arī attiec uz uh, Itāliju un tās kaimiņu valstīm. Darbs turpinās, mēs to turpinām ievēroja drošības pasākumus, arī ņemam vērā to, ka cilvēki, caur kuru uh, dzīves uh, telpu, caur kur, caur kur teritoriju, kur viņi dzīvo, uh, dosies šis tilts, uh, šis uh, dzelzceļš, viņi tomēr tam piekrīt. Uh, lūguma rakstu skartie jautājumi ir ļoti visaptvaroši, un es gribētu pievērst savu uzmanību diviem punktiem, kas manā skatījumā ir vissvarīgākie. Tātad pirmkārt par nodarīto zaudējumu. Projekts, par kuru spriežam tagad. Tātad tas, par kuru runā lūguma rakstu iesniedzēji, nav tas pats projekts, kas patiesībā tiks īstenots starp 2005. gadu un šodienu. Tika izvērsti daudzi pētījumi, tā izskaitā ietekmes uz vīdi pētījumi, un tie noveda pie tā, ka tika atbalstīts jauns provizoriskais projekts. To pieņēma 3. augustā starp ministriālajā komitejā. Un šis projekts ir pilnīgi atšķirīgs no tā, uh, pret kuru vēršas lūgumraksta iesniedzēji. To mēs, protams, uh, esam ievērojuši. Mēs saprotam uh, Sūzas ielējā, ielējas iedzīvotāju iebildums. Mēs esam visaptvaroši izskatījuši iespējamo zaudējumu no projekta puses, kas varētu izdarīt, kas varētu tikt izdarīts attiecībā uz vīzi, vidi, bet mēs neuzskatām, ka te kāds zaudējums tiks izdarīts. Katrā ziņā tiek ievērot visa Eiropas Savienības standarti. Tas ir viens no ātrvilcienu projektiem, kas veido Itālijas Te, tas saņem finansējumu no Eiropas komisijas. Uh, tā tika finansēta arī 40 projekti Itālijā agrāk. Tā tad noteikumi saistībā ar tuneļa būvi. Un aprīkojums, kas tiks izmantots tuneļa rakšanai, ir tāds pats, kāds tika izmantots eh, metro Turīnas būvniecībā. Šī tehnoloģija ļauj šo tīklu izveidot droši, izbūvēt droši par spīti problēmām, ka, ko varētu radīt liels turistu skaits. Taču mēs ceram, ka šis dzelzceļš pa tuneli būs veiksmīgs, bet pastāv arī 11 km garš, tiek izbūvēts 11 km garš autotunelis un arī drošības pārēja, lai kājām gājēji arī varētu izmantot tuneli. Un tādi paši noteikumi, ģeoloģiskie noteikumi tiek izvirzīti pret visiem tuneļiem. Un līdz ar to īpašas briesmas, kas varētu būt saistītas ar šo dzelzceļu tuneli. Te ir runa par 88% um, transporta, no transporta tīkla, kas Itālijai šajā gadījumā pa tuneli. Un tas arī attiec uz Suzas e, ielēju un Basāno ceļus, kas iet cauri Turīnai. Līdz ar to ir uh, teritorijas, kuras, kuras cilvēki apdzīvot, uh, līdz ar to ir liela prasība pēc infrastruktūras. Mēs uzskatām, ka šis darbs ir izcenojams droši, tiek izbūvēti arī citi ceļi, Kāpēc mums e, nepieciešams šis dzelzceļš? E, e, Lūgumraksta iesniedzējies apgalvo, ka ir nepieciešams tikai tas dzelzceļš, kas jau tika izbūvēts 1971. gadā. Taču tas ir 1200 metru virs jūras līmeņa, tas uh, dodas tikai vienā, tas ir izmantojams tikai vienā virzienā, un bieži vien ir eh, jāizmanto divas, trīs lokomotīvas, lai vispār būtu uh, izmantojams šis ceļš. Skaidrs, ka citi tuneli ir nepieciešami. Un pēdējo gadu laikā šādu tuneļu aupu reģionā ir izbūvēti pietiekoši daudz. Te ir runa par Šveices tuneļiem, piemēram, pēc tās tie eh, savieno Itāliju un Šveici Viens tunelis ir Domorosalā reģionā, God, Godārs tunelis, Milāns līnija, un šie tuneļi ir līdzīgi kā Lionas un Turīnas eh, tuneļi, un patiesībā vietējiem cilvēkiem tīri labi patīk, ka tie tika izveidoti. Bet, kā jau es minēju, tā iepriekš uh, izbūvētā līnija nevar uh, turpināt savu darbu droši un arī ceļotāju apjoms tikai palielinās ar vienu. Mēs šeit runājam par iespējamo aptvērumu līdz pat uh, 70 uh, eh, miljoniem cilvēku. Tātad tas ir salīdzināms uh, ar daudz, ar lielu Eiropas Savienības dalībvalsts. Tātad, š, uh, ja mēs pietiekoši augstu nevērtējam šī um, dzelzceļa savienojuma nozīmi, tad mēs arī nevērtējam mūsu iedzīvotāju vēlmi tikt saistītiem vienā tīklā ar dzelzceļa palīdzību. Tūneļi savieno Itāliju ar pārējo Eiropu, tie veicinās izaugsmi un tie arī veicinās vienotā tirga, tirgus integrāciju. Ja šāda tuneļa nebūs, tad Itālija tiks uh, um, attālināta no tirzniecības ceļiem. Patiesībā uh, 20 eh, gadu ilgstu, ilgumā ir bijusi pretestība pret šiem projektiem, taču šis projekts ir mainījies, kā jau minēja, bet turpinās sūdzības par iespējamām eh, zaudējumiem, par to, ka šī dzelzceļa līnija ir bezjēdzīga un par lielajām izmaksām. Taču ir darīts viss, lai īstenotu projektu, ka šie uh, ģeoloģiskie apsvērumi tiek atrisināti. Tas attiecas uz Godard tunelu, piemēram. Šādi tuneļi tika īstenoti tad, kad tika veikts ļoti uzmanīgs pētījums gan uh, no Itālijas, Slovenijas, Austrijas, gan Šveices puses konkrētajos gadījumos. Šis posms, kas tagad pie kura tiek strādāts, ir daļa no Eiropas uh, visai Eiropas eh, transporta sistēmas. Un mums ir jāapzinās, cik liela ir dalībvalstu un Eiropas transporta sistēma loma Eiropas kā tādas izaugsmē. Runājot par Eiropas izaugsmi dzelzceļa transporta attīstība ir būtiski svarīga. Tikai tā mēs varam nodrošināt tiešām brīvu tirgu, brīvu tirzniecību un reālu Eiropas kontinentu izaugsmu. Es nezinu, vai manā rīcībā vēl ir laiks. Ja kādam vēl ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tagad Viltas kundze. Jā, ja, vielen dank. Ich bin Mitglied im Umweltausschuss un Stellvertreterin im. Paldies, es darbojos vides komitejā un esmu aizvietotāja transporta komiteja. Tas, ko es dzirdēju no lūguma rakstu iesniedzējiem, ir tas, ko es varu pas, apstiprināt. E, ir patiešām atšķirība starp ātrvilcienu un e, parastu vilcienu. E, par līnijām jārunā arī, kuras vienkārši tiek modernizētas. Uh, un tāpēc es varu saprast un apstiprināt, ka no pilsoņiem un mēra izskan lieli iebildumi pret šo projektu. Es pati biju uzaicināta, uh, lai tiktos ar 200 mēriem, kur mēs apskatījām, apskatījām Vēnēcijas triestes šo te līnijas daļu. Šis es labi zinu Eh, viņi labi zina par šo projektu, viņi zina, kāds var būt negatīvais iespējas uz vidi un būs negatīva ietekme uz pilsētām, uz kopienām. Tiks ietekmēts arī turisms, tie, kas dzīvo pie Venecijas, eh, tie iespējams cietīs no dzeramā ūdens piesārņošanas eh, Mēs cerējām, ka vairāk tiks attīstīts vietējais transports, lai pasažieri var mm, nokļūt Venecijā vieglāk, nevis braukt, teiksim, ar mašīnām. Un es saprotu šo cilvēku bažas. Un Itālijā pašlaik ir ekonomiskā krīze, un tad liekas, ka milzīgas naudas summas tiks prasītas, lai finansētu šo ātrvilcienu līniju ehm, pat ja tā būs tikai neliela daļa no visa finansējuma, bet tam būs milzīgas negatīvas sekas eka, uz ekoloģiju. Tātad iedzīvotāji patiešām iebilst par tuneļiem. Mums faktiski vajadzēja ar policistiem aizsargāt tuneļu būvniecības vietas, un protestētāji daži tika apcietināti, pret kuriem izturējās ārkārtīgi vardarbīgi. Ša, šādu situāciju esmu redzējusi arī Vācijā, kur nevienmēr tik ievērot juridiskie noteikumi. Un to šeit eh, arī mēs redzam, ka kā, tiek, kā izturas pret opozīciju. Un pret šiem cilvēkiem izturas tā, it kā viņi būtu noziedznieki, bet tas taču nav pareizi ideja, ka vajag policiju, kas aizsargā būvniecības vietu, to es nesaprotu. Al Alfāno kundze tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt eh, vēl iespēju pat eh, izteikties eh, logumrakstu tiesniecējiem. Nezinu, vai mums Es gribētu lūgt komisiju un Iltālijas transporta ministrijas pārstāvim. Es nezinu, vai galvenais jautājums, ko uzdevu lūgumrakstiesniedzēju, vai tas ir novirzīts tālāk. Olafa, šo, šo pēcpusdienu es prasīšu par šīm te trīs uh, sūdzībām, kas ir izteikts Olafa lai uzzinātu, vai viņi virzīs šo lietu tālāk vai nē, vai arī vienkārši šāda iespēja tiks atmesta. Es nezinu, kur Itālijas pārstāvis ņem informāciju, bet vecā līnija it kā eh, kārtīgi nedarbojoties. Bet cik es zinu, tā nav taisnība. Šī līnija darbojas perfekti. Dažas no, daži no komentāriem, ko izteica Itālijas pārstāvis, manuprāt, ir apšaubām. E, tad mums vajadzētu koncentrēties uz to, kas mums ir. Mums ir nepieciešama līnija, kas jau pastāv. Jo preču transports ir samazināts, jo vairs nav nemaz tik daudz, ko pārdev, pārvedāt un ar iztērēto naudu mēs varētu modernizēt līniju, kas mums jau ir. Un, ja mēs e, runājam par iespējamām briesmām, neviens par to negrib runāt. Mēs runājam par to, ka tas viss ir bezjēdzīgi. Konkrēti tāpēc, ka vairākas valstis, konkrēti Itālija, pašlaik piedzīvo ļoti smagus laikus. Un šī te ietiepība, lai turpinātu šo darbu, ko vietējie iedzīvotāji vienkārši nevēlas, viņiem taču arī ir tiesības. Viņiem ir tiesības dzīvot un dzīvot mier, mierīgi. Uh, E, tajās ēkās, ko viņi ir iegādājušies. Un viņi grib nodot šīs mājas mantojumā saviem pēcnācējiem. Es esmu bijis Suzas e, ielajā, un man ļoti nepatika tā militārā gaisotne, kas tur tika ieviesta. Tie ir mierpilni cilvēki, kuri gribēja parādīt, uh, ārkārtīgi mierpilnā veidā izteikt savus iebildumus. Un tur bija iesu, iesaistīti visdažādākie eh, sabiedrības slāņi, tur bija gan vecāki cilvēki, gan ģimenes ar bērniem. Tās teorijas par to, ka tur teroristi, teroristi infiltrējušies, uh, tas eh, citur varbūt notiek. Bet galvenais eh, jautājums netiek risināms. Šī līnija ir bezjēdzīga. Ja mums patiešām ir šī nauda, es nezinu, vai Itālija ir šī nauda, bet ja ir, tad būtu absurdi gaidīt, ka visi Itālijas pilsoņi palīdzēs tērēt e, šo naudu tādā veidā. Tērēsim naudu mm, veco līniju modernizācijai, un tad būs daudz labāks rezultāts, un viss būs apmierināti. Es gribētu saprast, kā aptaujas, ko pieminēja Itālijas pārstāvis, ir veiktas. Uh, jo pašlaik mums ir vienīgi lielas sadaļas. E, mūsu informācija tikai par šīm militarizētajām zonām. Labi, e, tad es ies, iesāju, iesaku neturpināt e, šo te darbu, kurš nevienam nepalīdzēs vai arī ļoti nedaudz cilvēku gūs labumu no tā. Mums ir kom, no komisijas, mums ir, ir daudz informācijas, bet netik daudz no mm, Itālijas puses. Debruna kundze, liels paldies! Es pateicos visiem, kas ir snieguši prezentācijas, informāciju un atbildes. Man ir divi komentāri man liekas, ka tur man trūkst informācijas. Viens ir jautājums par vietējām pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem, kas būtu iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Es nejūtu, ka man būtu pietiekoši atbild uz šo jautājumu. Un acīm redzot, pastāv pretrunīga informācija par to. Un otra lieta par vides ietekmes novērtējumu Es atzīmēju, ka komisijas atbildē 2008. gadā uz pastarutī kunga lūgumrakstu teica, ka komisija uzskata, ka vienotājs IAE vai savienotī, uh, ka šīs te daļas atbilst visam, visam tīklam. Uh, Pārkēra kungs nav pateicis, vai tas ir noticis, vai tas notiks. Viņš teica par, par jaunu mehānismu, ko Itālijas iestādes ir e, paredzējuši, bet es nezinu, vai. Bet e, tātad mans otrais jautājums ir ļoti skaidra atbilde uz vienotu tīklu vai sai, Eh, sasaisti, kas ņemtu vērā dažādās eh, nodaļas visā mm, dzelzceļa līnijā. Aukens kundze, paldies, paldies par visām prezentācijām. Saprotu, ka jautājums jau ļoti sen tiek skatīts šeit parlamentā. Es par to jau dzirdu septiņus gadus. Uh, izskatās, ka patiešām tiek izšķērtēta nauda, bet tas Eiropas Savienībā nav aizliegts. Mums nav likuma pret eh, šādā, šādiem stulbumiem. Mēs, eh, tā ir Itālijas de de eh, demokrātija. Bet es domāju, ka mums jāpatur šīs lūgumraksts atvērts, jo parādīsies jauna informācija, par TNT e, eh, vadlīniju pārskatīšanu un finansēšanas noteikumiem. Komisijas e, zi, e, priekšlikums nāks klajā 19. oktobrī, tāpēc būtu gudri paturēt šo jautājumu atvērtu, lai varētu redzēt, vai kaut kas jauns tur nāk klāt pie šī jautājuma. Un ja nē, tad mums varbūt vajadzētu patiešām pielikt punktu bet mums vajag vismaz pamatu e, tam, ka šis finansējums tiek nodrošināts TNT tīkliem. Vairs neviens negrib neko teikt. Nākamais runātājs. Jā, yeah, nav, no, it's ok. Only two. Tikai divi komentāri. Pirmkārt, acīm redzami, ka ka vides ietekmes novērtējums ir jāapspriež ar kopienu un vietējām pašvaldībām. Un informācija, ko mēs saņēmām no pat, parāda, ka šis te kopienu uh, dalība un vietējā pašvaldība dalība nav nemaz tik skaidra. Uh, mēs redzam daudzus protestētājus un mērus, mūsu kolēģiem pieminēja sim, simts mērus, kas e, savu, sanāca kopā, lai protestētu pret šo projektu. Mums jānoskaidro, vai ir, ir dalība no viņa puses, vai viņi ir pār vai pret projektu. Jo šeit nav nemaz tik lielas e, manevrēšanas spēko Eiropas komisijai. Un uh, Mans otrs priekšlikums ir atbalstīt idejas, ko izteica man e, runātāji pirms manis, tātad paturēt atvērtu šo jautājumu un censtos noskaidrot šos aspektus e, kopā ar kompetentajām auto Itālijas iestādēm, ar lūgumu rakstiesniedzējiem, e, jo, ja tas notiks valstī, kas nu pat pievienojusies Eiropas Savienībai, tad to varētu saprast, ka ka var saprast, ka šis uh, jautājums prasa tik ilgu laiku, bet ja mēs runājam tagad par vienu no dibinātāju valstīm, tad tas parāda, ka ES likumi ir vienkārši kārtīgi jāievieš. Paldies! Paldies! Tas arī bija viss, ko vēlējās teikt deputāti. Un tagad es došu vārdu e, Itālijas pārstāvjiem no ministrijas. Jā, paldies priekšsēdētāji! kas attiec uz EIA starp Turīnu un Lionu 760 no, no 29. jūlijas šī gada tāds dokuments. E, droši vien jūs varēsiet e, dabūt kopiju no šī dokumenta. Tātad cilvēki, kas saka, ka Turīnas Lionas uh, eh, projekts, ka tas nav saņēmis nekādu EIA, tā, tas nav taisnība. Tas pats attiecas uz Venēcijas mestrijas uh, eh, sadaļu. Mestriju triesti arī, kas tiek sadalīts četros reģionos, apakšreģionos Tātad ir četri dzelzceļa posmi ar atsevišķām problēmām, un EIA, ko DGNV vides ģenerāla direktorāts pieminēja iepriekš, kas tie visi ir salikti kopā. Tātad, kas attiecas uz dokumentāciju, es varu palabot par to, ka šis kumulējušais uh, aspekts nav it kā nesot ņemts vērā, bet tā, tā nav taisnība. Par vietējo pašvaldību dalību nevar tā teikt, ka viņi nepiedalās procesā vai ka vietējie cilvēki neiesaistītos, jo viņi patiešām izsaka savu viedokli. Mēs visi zinām, to, jo ir bijuši tehniskie apaļie galdi, novērošanas, tādas sanāksmes, konsultācijas ir notikušas. Un vietēji arī zināmā mērā e, izsaka iebildumus, bet nevar teikt, ka vietēji nepiedalās. Paldies, saka priekšsēdētāji. E, Un nu, tagad došu vienu minūti katram, kas vēl vēlas izteikties. Paldies! Svarīgs skaidrojums. Es nezinu, vai transporta ministrijas pārstāvis to zina. ka ir apelācija iesniegta pret dalījumu EIA sadalīšanu četros posmos. Es jau esmu nosūtījis kopiju komiteja un panākta vienošanās, ka EIA ir jāsadala četros, posmu, četros, eh, četros posmos. Tāpēc nevar teikt, ka tie visi ir apvienoti vienā. Otra lieta, arī būtisks moments. 2011. gada sākumā es nosūtīju dokumentus par to, kā dokumentācija ir nosūtīta vietējām pašvaldībām, lai pilsoņi spētu izteikt komentārus. Tāpat kā vietējās institūcijas šīs šie grafiki netika ievēroti, e, netika ievērot no projektētāju puses. Es ar prieku nosautīšu protokolu vēlreiz, pierādot, ka e, to, par, kas pierādīs to laiku, kad vietējās pašvaldības uzzināja informāciju par projektiem. vietējās pašvaldības uh, protokolā, kas ir pret uh, šo te projektu, un citās vietējās pašvaldībās ir tas pats, ir tikai viena pašvaldība, kas piekrīt uh, šai te līnijai, bet visas pārējās pašvaldības ir pret, jo īpaši par Veneto runājot. Es nezinu, vai Itālijas transporta ministrijas pārstāvs to zina. Paldies priekšādātājiem. Paldies, turpina priekšādātāji. Nē. Jā. Jo, lūdzu, izsakieties īsi. Nākamais runātājs, priekšādātājs. Paldies. Mēs esam neparastā situācijā. Mēs uh, atrodamies Eiropa parlamentā, mēs cenšamies gūt atbildi no komisijas. Un Daži no viņa pārstāvjiem sēž mūsu aizmugurs, bet viņi neko nesaka. Viņi ļauj Itālijas pārstāvjiem izteikties, un mums kļūst skaidrs, ka viņš neko nezina, kas te notiek. Viņš tikai nolasa vārdus, ko viņam ir uzrakstījis kāds cits, varbūt kāds students. Es vēlreiz gribu pateikt, ka tas, ko Fracis kungs saka, nav pareizi. Mums ir šī lieta, man tagad rokās, kuru vajadzētu trīs eh, mēnešus, lai izlasītu visus dokumentus, kas mums ir, bet jūsu komitējai mēs sniedzām pietiekoši informācijas, bet mēs gribējām informāciju no komisijas, nevis no Itālijas pārstāvi. Uh, Ehm, jo mēs nesaņemam nekādu skaidrojumu šiem te cipariem. Tas ir tikai mēģinājums manipulēt ar jūsu komiteju un ar deputātiem. Es ļoti atvainojos, ka man tā jārunā, bet tā ir taisnība. Es, un ar to es arī beigšu un es aicinu jūs, priekšsādātais kundze, izlasīt šo informāciju, lai jūsu darbinieki jo, eh, to izlasa, tad jūs zināsiet, kāda ir reālā situācija. Liels paldies! Mums ir procedūras noteikumi, kas mums ir jāievēro. Un ideja ir tāda, ka visas iesaistītās puses var izteikties. Jūs te runājat gan komisija, gan Itālijas ministrijas e, pārstāvi, bet kā Aukens kundze, kundze teica, visa šī lieta notiek mūsu, vēl kas mūsu komiteja jau septiņus gadus. Un tā ir tikai daļa no laika, ko šis projekts, e, kopš šis te projekts jau ir uz, uzsākts. Un daļa no tā visa, ko valdī, Itālijas un citas valdības ir uzņēmušās un pie kā strādā jau desmit gadiem ilgi. Šī te attieksme kas tiks atspoguļota, kad mums būs 19. oktobrī e, sanāksme komiteja. Komitejas uzdevums ir censties kļūt par vidutāju starp iestādēm, kuras nespēja sarunāties savu, savā starpā dažādu iemeslu dēļ. Mēs to darā, mēs to dar, mēģinājām darīt jau iepriekš, kad mēs ielikām jūsu lūgumu rakstu darba kārtībā, un ja jūs neapmierina komisijas informāciju, tad, ja jūs arī neapmierina Itālijas valdības atbildi, vien, bet vienīgais priekšlikums, ko mēs varam izteikt, ņemot vērā visu teikto, jo īpaši to, ko teica Bastināro kungs, uh, Mēs tātad lūdzam turpmāku skaidrojumu no, Eiro, no Itālijas varas iestādēm. Un es vēršos eh, pie kolēģiem, kolēģiem, lai saprastu, vai viņi piekrīt šādam priekšlikumam nosūtīt vēl vienu lūgumu Itālijas valdībai, lūdzot viņiem lielāku skaidrību par punktiem, kas ir izteikti diezgan detalizēti, jo īpaši to, tas, ko viņi teica nobeigumā. Tātad mēs gaidām steidzam atbildi no Itālijas, un tad mēs redzēsim, ko var darīt tālāk. Viens no jums pieminēs Pesoso kundzes lūgumu rakstu. Mūsu darbinieki to izskatīja, mēs to nodevām komisijai, mēs gaidām komisijas atbildi. Bet sūdzības, kas izteiktas šajā lūgumrakstā, tika skatītas šodienas diskusijā eh, līdz ar Venecijas triestes līniju Jūs pieminējāt arī Olaf, eh, eh, jūs teicāt, ka jūs vēlties, lai, vai, vai mēs tagad skatītu jautājumu ar Olaf vai komisiju? Visa informācija ir šajos dokumentos, ko jūs mums iedevāt. Jā, labi. Eh, mēs tad redzēsim, kas ir sakāms par Olafu Un nu, tā tad mēs slēdzam septīto punktu, pateicos logumrakstu iesniedzējiem. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Es uh, vaicāju kolēģiem, vai mēs varam, varam apmainīt vietām punktus un tagad ņemt devīto punktu jo lūguma raksta iesniedzējs devītajam punktam ir klāt, bet astotajam nav, un tāpēc es domāju, ka mums pieklājības pēc vispirms jāņem eh, šis punkts. Neviens neiebilst, un tāpēc es tagad došu vārdu Navratila kungam runāt par 386. lūguma rakstu. Is this working? Yes, it is. It's on, it's on, yeah. Afriko. Buongiorno, senjora Masoni. Labdien, Masoni kundze, paldies par iespēju uzrunāt uh, jūsu komiteju par uh, lūgumu 186-2007 par Eiropas Savienības cukura reformu, kuras mērķis bija uzlabot uh, nozares darba efektivitāti, slēdzot neefektīvos uzņēmumus. Šis mērķis bija slavējams, bet tā sasniegšanai iz, izmantotie līdzekļi, diemžēl, uh, izrādījās uh, neefektīvi. Eiropas Savienības revīzijas palātas secinājumi 2010. gada novembrī apstiprina, ka procesā bija daudz trūkumu, to skaitā novecojušu, neprecīzu un uh, maldinošu datu izmantošanu. Uh, revīzijas palāta konstatēja, ka īrijas cukuru nozares slēgšanai nebija nekāda ekonomiska pamatojuma, jo vienīgā pastāvošā rūpnīca bija viena no efektīvākajām Eiropā. Tagad īrija ir atmesta gandrīz gadsimtu atpakaļ uh, cukura nozares jomā. Uh, Līdz ar to ne tikai ir izšķērdēta nauda, bet īrija ir zaudējusi dzīvotspējīgu, efektīvu rūpniecības nozari, kas radīja tūkstošiem darba vietu gan tieši, gan netieši. Divi profesionāli pētījumi par cukura nozares nākotni īrijā tika publicēti šā gada augustā un septembrī, un tie konstatē, ka cukura nozarei būtu nozīmīga loma eh, īrijas ekonomikas nākotnē. Šobrīd cukura reformas fondā ir neizmantojuši 640 miljoni eiro. Jaunas rūpnīcas atvēršanai būtu nepieciešami 400 miljoni ir, eh, ir jāizplatīts uzskats, ka Eiropas Savienības, Eiropas komisijas pienākums būtu piešķirt nepieciešamo finansējumu šādas vietējās uh, ražošanas nozares atdzīvināšanai. Uh, šim uh, dokumentam ir pievienots pielikums, kurš sniedz pārskatu par revīzijas palātas secinājumiem. Es tikai vēlētos komitejas locekļiem atgādināt, ka ja šī cukura rūpnīca nebūtu slēgta, tad pēdējo piecu gadu laikā tās pēļņa būtu 236 miljoni eiro, rēķinot pēc Eiropas Savienības atsauces cenām. Bet pašreizējās brīvā tirgus cenas divkārt pārsniedz šīs atsauces cenas, līdz ar to pēļņa būtu daudz lielāka. Ja īrijai nebūtu laupīta šāda svarīga rūpniecības nozare tā būtu ļoti noderīga šobrīdējā situācijā. Eiropas Savienības dibināšanas principi ir demokrātija, vienādas ekonomiskās iespējas un taisnīgums. Īrijā referendumā balsojot par dalību Eiropas Savienībā, uh, bija eh, cita starpā līgumā arī paredzēts, ka īrijas cukuru kvota būs 200 tūkstoši tonu eh, Eiropas Savienības eh, kvota ir 9 miljoni tonu. Un tagad viena persona ar voluntāru lēmumu atteicās no īrijas uh, cukura kvotas, kas bija demokrātiski apstiprināta. Un Eiropas Savienības uh, iestādes aizbildinājās ar to, ka padome nebija paredzējusi šajā cukura reformas mehānismā ne komisijai, ne attiecīgai dalību valstī iespēju iejaukties šajā procesā. Tas patiesībā uh, liecina par to, ka ir uh, piedzīvota neveiksme reformas īstenošanā. Saskaņā ar revīzijas palātas atzinumiem komisija stiprināja novecojošus un nepareizus datus. Tas arī no juridiskā viedokļa ļoti apšaubāmi, jo tas radīja ļoti negatīvu, kaitīgu ietekmi reformas īstenošanas procesā. Pagājuši gada, pagājušajā ziemā īrijā notika sešas sanāksmes, kurās piedalījās 2000 cukurbiešu audzētāji, un tajā šajā sanāksmēs izskanēja, ka viņiem netika piedāvāts nekādas alternatīvas, kaut gan komisijas uzdevums un pienākums bija izskaidrot visas uh, reformas piedāvātās alternatīvas cukurbiešu audzētājiem. Un līdz ar to komisija nevar vienkārši atteikties no šīs atbildības. Komisija savukārt uh, Atbildot uz revīzijas um, palādes kritiku, tikai atrunājas un nedod nekādas uh, patiesas atbildes. It īpaši ja ņēmām vērā, ka cukuru fabrikas īpašnieki pēdējā gadā pirms slēgšanas bija ievest, investējuši 25 miljonus eiro rūpnīcas modernizācijā. Reforma paredzēja tikai neefektīvu rūpnīcu slēgšanu, līdz ar to šī rūpnīca nebija slēgta, nebija jāslēdz un nebija jāizmaksā kompensācija. Un noslēguma, balstoties uz nepareiziem datiem, valstī, kas atrodas uz salas, tiek slēgta vietēja perspektīva rūpniecības nozare liecina par to, ka Eiropas komisija nerīkojās atbilstoši administratīvajiem standartiem, no, ko no tās varēja sagaidīt. Līdz ar to komisijai tagad būtu jānodrošina cukura industrijas atjaunošana īrijā un jāpiešķir nepieciešamie līdzekļi eh, šī procesa veikšanai priekšsēdētājs kundze, mēs uh, paļaujamies uz jums un uz uh, jūsu spriedumu uh, atbalstot mūsu lūguma izpildi. Paldies lūguma rakstu iesniedzējam par iepazīstināšanu ar šo lūguma rakstu. Un tagad vārds lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pārstāvei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man jāatzīst, ka esmu nedaudz pārsteigt, jo sākotnējā Navratila kunga lūguma rakstā bija runa par biodegvielas eh, ražošanas eh, uzsākšanu. Un eh, tur bija arī norādīts, ka lauksaimniekiem ir iespēja uh, iesaistīties šajā procesā, bet tagad tiek runāts, ka šī rūpnīca vienkārši tika slēgta un tika saņemta kompensācija kaut un saskaņā ar īrijas valdības sniegto informāciju šī rūpnīca it kā esot demontēta un nav iespējams tajā ražot uh, biodegvielu, bet tas neliedz nevienai citai vai nevienai dalību valstī, neatkarīgi no tā, vai tā ir kvotas vai nav, uzstāt biodegvielas ražošanu. Šīs dienas uzrunā Navratila kungs pievērsās cukura ražošanas kvotām pārtikai. Atbildot uz to, es varu teikt, ka cip, cipari, ko kritizē revizijas palāta, skar komisijas veikto ietekmes novērtējumu un dažādu valstu uh, cukura nozares konkurētspējas novērtēšanu. Un, protams, jāatzīst, ka ir grūti saņemt uh, uh, informāciju par uh, ru, uzņēmumu uh, peļņas līmeni ir uh, tātad saņem, grūti saņemt šādu informāciju, jo šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu. Tas uh, sakāms gan par uh, komisiju, gan par uh, citiem, kas eh, pieņem šādus lēmumus, bet šajā gadījumā tieši rūpnīcas īpašniekam bija visa nepieciešamā informācija, lai izvērtētu, vai pēc reformas īstenošanas un atsaucas punktiem rūpnīca būs dzīvot spējīga vai nē. Un tādēļ es neuzskatu, ka komisiju varētu kritizēt par to lēmumu pieņemšanu, ko ir pieņēmušas ieinteresētās personas par um, naudas izmantošanu. Uh, un uh, par lēmumiem vai nu turpināt cukura ražošanas, nedaudz samazināt ražošanas apjomu, pāriet uz biodegvielas ražošanu vai pilnībā slēgt rūpnīcu. Šo lēmumu nepieņēma komisija. Un tāpat vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka cukura kvota budžetu nākotne tiks atspoguļota uh, komisijas paziņojumā par kopējās lauksaimniecības nākotni pēc 2013. gada, un mēs publicēsim šo ziņojumu 12. oktobrī. Uh, Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms vēlētos pateikties manam kolēģim no īrijas Navratilkungam, kurš pievērsās šā jautājuma risinājumam mūsu nācijas vārdā. Tas ir nacionāls jautājums, tas nav vienkārši rūpniecības nozars jautājums. Šo jautāju, šis jautājums satrauc daudzus cilvēkus mūsu valstī. Mēs uh, tā rezultātā zaudējām vietējo um, perspektīvo rūpniecības nozaru un šos lēmumus pieņēma komisija. Un tagad globalizācijas procesa rezultātā mēs uh, to vairs nevarētu saņemt atpakaļ, bet ja mēs saņemtu šo nozaru atpakaļ, tā būtu peļņu nesoša rūpniecības nozare. Cukurbiešu audzēšanai īrijā ir senas tradīcijas. Sākotnēji pastāvēja četras uh, cukura rūpnīcas īrijā. Pēc tam notika nacionalizācija un izveidojās viena rūpnīca Malavā. Un lai gan ir tiešām grūti iedomāties, ka tiek uh, rūpnīcas modernizācijā investēt 25 miljonu eiro uh, vēl gadu pirms šīs rūpnīcas slēgšanas. Un ja tiešām viss uh, bija tik labi un ja šī rūpnīca bija peļņu nesoša un tagad Eiropas komisijas politikas rezultātā šī rūpnīca tika slēgta. Uh, un varbūt būtu jādomā par cukura ražošanu, biodegvielu un plasmas ražošanu. Tie ir kā pavadošie produkti šajā procesā. Kā Navratilkungs norādīja, ja šo rūpnīcu atjaunotu. Šobrīd cukuru reformas fondā ir neizmantoti 640 miljoni eiro un pēc aprēķiniem rūpnīcas atjaunošana izmaksātu 400 miljonu, un pēc tam jau šis process uh, pats nodrošinātu savu uh, attīstību. Un kur tagad uh, ir aizvesta šīs rūpnīcas iekārtas uz Krieviju un uz Izrēlu, bet šo iekārtu īstā vieta būtu Irijā Malovā. Un uh, runājot par ierosinājumiem uh, kopējās lauksaimniecības politikas reformām, tad jāatzīst, ka daudzi cilvēki, lauksaimnieki ir cietuši no tā, ka uh, ieslēgta šī rūpnīca, ka vairs netiek uh, ražotas audzētas cukurbietas, kas bija videi draudzīga kultūra. Tāpat cukurā eh, ražošana īrijā un bioetanola ražošana būtu ļoti racionāls un loģisks ieguldījums stratēģijas 2020 īstenošanā, par ko parlamentu runā vajag dienas. Līdz ar to Navratila kunga iesniegums un prasība ir ļoti pamatota, un mēs ceram, ka komisija labvēlīgi raudzīsies uz šo prasību. Šis lēmums tika pieņemts savu laiku uz kļūdainu informāciju, kļūdainiem datiem, to ir konstatējusi revīzijas palāta, un vienīgais veids, kā kompensēt mūsu par šo kaitējumu un atjaunot taisnīgumu uh, īru nācijai būtu atkal atdzīvināt un nostādīt uz kājām cukura ražošanu īrijā. Paldies! Kurēgā Kēļie, kurēgā Prendergat. Paldies! Turpin priekšstādātāji kolēģis Konagat kungs lūdzu tagad. Kundze. Paldies! Revizijas palāda palāta ir norādījusi uz eh, šī lūguma raksta eh, saprātīgumu. Navratila kungs eh, norādījusi to, ka ir nepieciešama neatkarīga spriedumi, tad, kad tiek izmantotas tik lielas summas. Un jānodrošina tādā veidā, kā arī pierāda, ka piedāvātās reformas uh, ir jēdzīgāks. Uh, jo te ir, piemēram, parādās, ka, ka veiksmīgi. Uh, ka veiksmīga rūpnīca tika slēgta un eh, tādēļ darbu zaudēja 340 cilvēki par spīti tam, ka investīcijas gadu agrāk bija bijuši 25 miljoni. Un tādā veidā jānodrošina būtu, ka nu, tādas nelielas valsts kā īrija netiek uh, diskriminētas. Un es ceru, ka mēs uh, ņemsim vērā šajā lūguma rakstā pausto viedokli. Paldies. Debrun. Debrunes kundze, lūdzu. Es gribētu piebilst tikai vienu lietu tam, kas šeit jau izskat, izskanēja. Daži Eh, savulaik izvirzīja tādu argumentu, ka ražošanu būtu jāpārrestruktūrē, nevis jāpārtrauc. Es to pavisam skaidri atceros, ka vienīgās runas un vienīgā informācija, kas mums tajā laikā tika sniegta, bija tāda, ka vienīgā iespēja ir slēgt rūpnīcas un nodrošināt kompensāciju rūpnīcām, kas vairs nedarbojas. Vai tā bija tāpēc, ka šādu piedāvājumu sniedza kvotas noteicējs, to varētu šodien mums pateikt lauksaimniecības ģenerāla direktorāts, bet katrā ziņā tāda bija informācija, kas pavisam skaidri tika sniegta, kā atbild uz mūsu argumentu savulaik. Protams, tad, ja mēs būtu izvēlējušies pretēju variantu, tad arī. Pff, būt zināmas izmaksas visiem tiem ietekmējumiem uz vidi, e, ietekmes uz vidi novērtējumiem. Taču es tagad pavisam skaidri no lūguma raksta iesniedzēju un citu īrijas pārstāvis sacītā, ka lēmums bija viena veida un tāpēc, ka mūsu Um, rīcībā nonākusi informācija nebija pareiza, un es gribētu zināt no komisijas pārstāvjiem, vai viņu rīcībā sošā informācija bija tā, kas viņiem bija vajadzīga. Un uh, tad jautājums par to, kādu informāciju tad viņi tālāk nodeva citiem. Paldies! Jā, <clears throat> Nākošais runātājs uh, izteikšos pavisam īsi. Piebildīšu dažas lietas jau izskanējušiem viedoklim. Problēma ir tāda, ka tad, ja mēs esam godīgi viens pret otru, tad šodien mēs vairs nevaram palīdzēt lūgumu rakstiesniedzējiem, jo rūpnīca jau ir slēgta, ražošanas vairs nav šajā jomā. Protams, ka ir pilnīgi saprotams, ka dažiem ir sajūta, ka notikušais bija nepieļaujams, jo īrija vēsturiski ar vienu ir bijusi cukuru ražotāja valsts Jautājums ir par to, bet ko tad var darīt nākotnē? Man ir tāda sajūta, ka man ir mazliet jāaizstāv komisija, jo bija cukuru tirgus regulē, regula un kvotas. Un tā kā es nāku no da dalībvalsts, kas nesen pievienojas Eiropas Savienībai, es vienmēr esmu pret kvotām. Sākumā kvotas ar vien liekas loģiskas, Un šķiet, ka Eiropas Savienība sniedz atbalstu cukuru vai tabaks ražotājiem. Tas vienmēr šķiet loģiski, taču pēc kāda laika tas kļūst par šķērsli. Un cukuru ražošanas gadījumā bija viens gadījums, kad bija pārāk daudz cukuru ražošanas un subsidētās preces tad ietekmēja pasaules tirgu un kaut kas bija jādara politiskā līmenī, un tas arī tika darīts. Varētu sacīt, ka atbild bija veiksmīga, jo tagad cukura ražošana ir samazinājusies, taču tagad mēs pēkšņi saskaramies ar tādu problēmu, problēma, ka cukura eh, rūpniecības nozare sūdzas par to, ka Eiropā tiek saržots pārāk maz cukura. Un tagad mēs jau redzam, ka būs cukura trūkums. Tāpēc man šķiet būtu labāk izvērst uh, diskusijas par uh, cukurtirgus regulu vēlreiz, un es ceru, ka regulētāji būs pietiekoši saklātīgi, saprātīgi, lai pieņemtu lēmumu pārtraukt cukurtirgus eh, regulēšanu agrāk nekā tas bija paredzēts. Būtu vēlams, lai katram reģionam būtu pašam iespēja brīvi lēmt, kā tas rīkosies ar cukuru un kādas resursus tas var izmantot. Bet tagad patiesībā mēs daudz neko nevaram līdzēt, jo cukura rūpnīca jau ir slēgta un jautājums par to, ko mēs varam, da varam darīt nākotnē. Man šķiet, ka mums ir jāizvērš skaidrs diskusijas, kā mēs ceram, kā mēs vēlamies nākotnē organizēt cukuru tirgu. Izskanēja no komisijas puses daži saprātīgi priekšlikumi, piemēram, komisija sacīja, ka tā nevēlas, eh, kuros reģionos būtu jāpārtrauc ražot cukuru, tā vienkārši grib šiet, eh, tā grib eh, piedāvāt variantus, kurus katra dalībvalsts var pat izmantot, kā tai šķiet pareizi. Bet, nu, te ir gadījums, kad eh, rūpnīcas eh, īpašnieks nolēma pārtraukt ražošanu, un tā bija viņa brīva izvēle. Nu, diemžēl mums jāatzīst, ka mēs nevaram jums šodien palīdzēt eh, lūgumrakstiesniedzēji. Um, būtu vēlams, lai katrā reģionā tiktu ražots tas, kas uh, tam vislabāk izdodas, bet nu, tas ir drīzāk kaut ieteikums nākotnē. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Ja neviens cits nevēlas izteikties, vārds saka lūgum rakstīsniedzējiem. Paldies! Es nedomāju, ka man tulkojums ir vajadzīgs. Te izskanēja vairāki argumenti. Daži no tiem bija puspatiesi, daži bija pilnīgi nepareizi un es negribu nevienu aizskart, atzīstot, ka daži argumenti bija pilnīgi nepareizi. Visa cukura reforma bija sasteigta. Ja gribat uh, liecības tam, tad tādu netrūkst. Bija četri varianti piedāvāti. Te bija vienkārši vai nu maksāt nodokli, kas apmēram Eh, būtu četru gadu pēļņa cukura ražotājiem. Tātad tā bija, nebija pieņemama. Otkārt, bija iespēja pilnīgi pārvērsties, pievērsties ekonomikam, eh, etanolam, kas no ekonomikas viedokļa bija pilnīgi nepamatots, jo ekonomiski nekādi nevar pamatot, kā no cukurbietešēm, no cukur ražošanas varētu pāriet uz etanolu, jo etanols maksā 150 dolāri par uh, eh, mucu. Tad vēl bija viens ļoti labs variants Es negribu teikt smalki stāstīt, kā uh, cukurs tiek ražots. Es esmu pārliecināts par to, ka vairāk cilvēku orientējas labāk. Bet vispār ir trīs fāzes. Ir pirmā, otrā, trešā fāze. Un trešā fāze visvairāk uh, pieprasa enerģijas, jo jārefinē, jārafinē cukurs. Un ja no tās varētu atteikties, ja cukura rafinēšanas uh, vietā. Uh, līdz šim izstrādāto vielu no cukurvietēm pārvērst par etanolu, tad tādā veidā tiešām varētu daudz ietaupīt. Un pēdējā pē, opcija, pēdējais variants bija kompensācija. Es atgriezīšos pie tā, ko jau sacīju. Un tas attiec uz komisiju. Jūs nevarat pārlikt atbildību, jūs tikai varat nodot tālāk pilnvaras Visām valstīm bija jāparaksta šī programma, un komisijas izstrādātie protokoli daudz maz katrai valstī pauda apmēram tā. Šādi ir noteikumi, un jums uh, tie ir jāpild, un tad atgriezieties pie mums ar uh, aprakstu, kā jūs to īstenojam. Taču īrijas gadiem, diemžēl, tas nedarbojas jo mums, e, mēs esam tā saucamais ķeltu tīģeris. Nu, es saprotu, tā nav jūsu vaina, Tagad ķelt tīģers ir beigts un ne, ne mums vairs ir šis tīģers, ne mums arī ir cukura rūpniecības nozare. Bet eh, darbības tiktu veiktas pretējā virzienā, pilnīgi kājām gaisā, sākot no lejas, lai to pārvērstu par naudu. Ja Eiropas Savienība uzņemas atbildību ar kvotu palīdzību regulēt cukuru nozare, es saprotu, uh, Vācijas kolēģi, kurš piekrīt, kurš saka, ka tam nav, tam nav īsti bijis pareizi. Tad šīm kvotām ir jābūt bijušām saprātīgam. Un katrā ziņā īrijas gadījumā tas tieši tā arī bija, jo cukura importēšana izmaksā par 40 eiro par tonu vairāk nekā tā ražošana. Un līdz ar to es palieku pie savu lūgumrakstu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, turpina priekšstādātāji. Kelīkums, vai jums ir kāds priekšlikums, taču lūdzu īsi, jo mums nav daudz laika. Vispirms gribu pateikties, saka Kelī kungs, ka dotāt, devāt mums iespēju izteikties, un arī Navradīlu kungam bija iespēja izteikties un kolēģiem komentēt. Uh, Es uzklausīju argumentus, un es pilnīgi varu piekrist tam, ka mums ir jāapspriež cukuru eh, rūpniecības nozara Eiropā nākotnē, jo, kā izrādās, tā vietā, lai tagad par daudz mēs ražotu mm, cukuru, mēs, eh, mums 85% apjom pietrūkst. Un īrija ir tā vieta, kur varētu ražot cukuru lēti un efektīvi, un varētu izmantot arī blakus produkts. Un te nav runa tikai par uh, pašu īrijas faktu, bet par visu savienību, kas tā varētu iesaistīties. Tātad es ceru, ka šodiena ir sākums, kā mēs varam pārveidot, novērst, mēģināt kompensēt to ļaunumu, kas jau tika nodarīts, uzspiežot mums uh, neloģiskus uh, prasības. Paldies! Grazie! Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Man šķiet, ka no šīm debatēm par eh, šo lūgumu rakstu varu saprast, ka jūs visi piekrītat par to, ka varam slēgt šīs, šī lūguma raksta izskatīšanu, ņemot vērā to, ka šī lieta tagad ir nelaimīgā kārtā beigusies, taču mēs varam turpināt debates. Mēs varam uzdot līdz ar to jautājumus lauksainiecības ģenerāla direktorātam. Tas ir atbildīgs par to, lai uh, īstenot debats Altens kundze. Lai kādas eh, būtu jūsu ziņas par cukuru vai etanolu, tad tā nav tikai īrijas padarīšana. Mēs nevaram solīt, ka mēs turpmāk varēsim ražot etanolu, jo tam nav nekāda sakara ar, eh, ar to, kas notiek Eiropas komisijā. Es domāju, mums nevajag cilvēkiem liekt vilties viņa cerībās. Mēs neizlemsim. Paldies! Turpina Vācijas pārstāvs. Es uzskatu, ka mūsu komitejas priekšsēdētāja ir taisnība tai ziņā, ka lauksaimniecības komitejai ir jāizskat jautājums par cukura tirgus organizāciju, kas izrietēja no cukura reformas. Tā ir jāorganizē uzklausīšana savā komitejā, lauksaimniecības komitejā. Man jāsaka, pirms, eh, labs, pirms cukura reformas mums bija pārāk daudz, pārāk plaša cukura ražošana, bet tagad tā situācija ir pilnīgi otrādi. Cukurs maksā dārgi un mūsu cukura ražošana ir ļoti zemā līmenī, maz tās ir. Un skaidrs, eh, ka ir dalībās, kas no tā cieši. Bet kāda šajā konkrētajā gadījumā mēs nevaram palīdzēt, jo šī rūpnīca jau ir slēgta, bet mums ir jādomā, kā rīkoties nākotnē. Mums Eiropas parlamentā un lauksaimniecības komitejā ir jāizvērš diskusijas par uh, cukuru tirgus organizāciju nākotnē. Tātad būtībā es jums piekrītu. Labi, paldies. Turpin priekšsēdētāju Kelīkungam vārds. Taču, atklāt sakot, tas tomēr ir nacionāls dabas jautājums, jo ļaunums jau tika nodarīts. Ja jūs to visu atstājat vispārējai diskusiju līmenī, tad pastāv milzīga iespēja, ka galvenais jautājums netiks atrisināts. Jo lēmumi, kas tika pieņemti, pamatojoties uz nepareiziem datiem, kā uz to norāda revīzijas palāta, ir jārisina kā atsevišķi jautājums Tātad mums šis lūgumraksts ir jāturpina skatīt. Paldies! Sul punto, purtroppo, kolēģa Kelly. Eh, del... Taču, diemžēl, turpina priekšstādātāja Kelly kungs. Eh, tā ir taisnīguma jautājums. jāskata tā, ka mēs neesam tā iestāde, kas ir, kam ir jāuzsāk juridiski process, tiesvedība. Mēs varam nosūtīt vēstuli īrijas varas iestādēm, un tā, jā, mēs varētu vērst to uzmanību uz šo specifisko jautājumu. Bet lūguma raksts kā tāds ir tomēr jāslēdz, tas vairs nav skatāms, bet tagad konkrētā eh, problēma, uz kuru norādīja uh, eh, lūguma raksts, ir E, nosūtām tālāk lauksaimniecības komitejai. Es jau saku, mēs varam nosūtīt e, īrijas e, varas iestādēm vēstuli, lai tās tad skatītu šo jautājumu, bet būtībā mēs tālāk to skatīsim ne lūgumrakstu kontekstā, ja? Labi, viss piekrīt, labi, brīnišķīgi, saka priekšsādātā. Es pavisam, pavisam īsi vēl gribētu sacīt KPMG augsta līmeņa pārstāvis atgriezās pie manis, vērsās pie manis, raksturojot auditoru revīzijas palātas spriedumu. Šis e, spriedums tikai ataino to, ka rīcība bija pilnīgi nesakarīga runātājs tiek pārtrauks no priekšsēdētājas puses. Es saprotu, mēs runājam par spriedumu, kuru mēs nevaram ietekmēt. Un es te jau atkārtojos, mēs kā iestāde varam uh, tikai vērsties pie īrijas varas iestādēm, uzsverot to, ko jūs sacījāt, to, ko jūs jau mums nolasījāt. Uh, citējot uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Jā, auditoru revīzijas palātas spriedumu, taču mums nav iespējas rīkoties attiecībā uz īrijas varas iestādēm. Tāda ir tā situācija. Mēs katrā ziņā rakstīsim tām vēstuli. Bet mēs katrā ziņā līdz ar to slēdzam šo lūgumu rakstu nosūtot vēstuli īrijas uh, iestādēm. Un tas mums ļauj tagad uzņemties savu atbildību institūciju līmenī, taču mēs slēdzam šīs debatas, jo mūsu rīcībā nav formāli instrumenti, kur mēs varētu izmantot. Paldies! Un līdz ar to aicinu pāriet uz pēdējo darba kārtības punktu. Ir runa par misiju, par bu, bu, Bulgārijas. Bu, lūgumrakstu, taču astotais lūgumraksts, eh, astotais darba kārtības punkts nav skatāms, jo ne lūgumraksta iesniedzējs ir klāt, ne arī komisijas pārstāvis dod vārdu uh, eh, Okjāls kundzei 11. punkts. Vai mēs varam to visu atlikt uz rītdienu? Uh, eh, īsi sakot, uh, Viss. Mums ir ziņojums, kas pastāstīs par šo misiju. Sorry. Thank you. Yeah, okay, <coughs> but I will. Uh, uh, uh, the report. Uh, the uh, Šis ziņojums, ko es saņēmu no sekretariāta, ir labs darbs, un es to augstu vērtēju. Es pati gribētu mazliet stiprināt formulējumus. Mēs atradāmies tādās situācijas, kuras vajadzētu vairāk uzsvērt, ir satraucoši, ka vairāk kārt notika tā, ka bija organizētas demonstrācijas ar projektu attīstītāju, un reizēm ar eh, varas iestāžu dalību. Reizēm, kad komisija devās uz Bulgāriju, tāpat notika, man liekas, ka šie ir ļoti nopietni jautājumi. Jo īpaši mēs runājam, runājam par Natūra 2000 jautājumu. Es gribētu runāt ar kolēģiem, lai viņi iesniedz savus priekšlikumus pirms mēs nākam klajā ar galīgo ziņojumu versiju e, komitejas. Ļoti atvainojos, ka es agrāk to nevarēju, jo Danijā mums notika vispārējās vēlēšanas un, un es vienkārši netiku galā ar visiem saviem pienākumiem. Es atvainojos. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt šo darbu vēlāk. Mm, apmeklējums bija labs un svarīgs. Mums jāuzsver tās eh, smagākās situācijas, kādas mēs tur redzējām, un vienīgā eh, lieta, eh, ko es varu teikt par šo ziņu, ir tas, ka tas ļoti godprātīgs un ļoti jauks. Paldies, Aukens kundzei! Bustināro kungs, liels paldies! Es gribētu pateikties par paveikto darbu, ko paveica Aukens kundze, jo ziņojums eh, patiešām parāda, ko mēs atklājām Bulgārijā. Vēl es gribētu pateikties eh, maniem kolēģiem Nadatrovas kundze, jo īpaši par to, ka viņa piedalījās mūsu delegācijā un visu laiku bija klāt. Es arī piekrītu Aukens kundzei, ka daži notikumi, piemēram, demonstrācijas, spontāni, bet labi, spontāns, bet labi organizēts par labu projektiem. Nākotnē no tā vajadzētu izvairīties par katru cenu un jebkurā situācijā, jo tas ir kā padomu laikos. To nevajag atkārtot nekad. Otrakārt, es gribu pasvītrot minist, eh, vides ministrijas pārstāves eh, tikšanās bija pozitīva, bet, bet tas, ko viņa teica vietējā līmenī, ieviešana vēl ir ļoti eh, vājā līmenī. Tur ir tāds kā vakums starp centrālo valsts līmeni un vietējo līmeni. Un pa vidu notiek viss kaut kas. Viss, kas kaitē dabai, viss, kas kaitē ES un dalību valstu likumu ieviešanai. Un tas ir tāds kā deja vu, jo es jau zinu, kā tas notiek manā paša Rumānijā. Mēs eh, rīt mēs runāsim par Rumānijas lūgumu rakstiem treškārt. Es domāju, ka tagad mūsu komiteja un Eiropas komisijai, un šeit es gribētu pieminēt ļoti nelielo un vājo informāciju, ko mēs saņemam no komisijas. Baidzētu stingri novērot Bulgārijas notikums trijos gadījumos - Suhodola projektā, tad, tad izgāstuvē šis projekts pašlaik tiek ieviests. Bet ārkārtīgi būtiski redzēt, kā šī ieviešana darbojas, kā kopiena ir iesaistīta institucionālā dialogā ar varas iestādēm, jo tam vajadzētu nākt par labu gan cilvēkiem, gan uh, pilsētai. Un kā arī ieviešana, noteikumu ieviešana vienā konkrētā aspektā Brila kalnos dažādu līmeņu runātāji teica, ka viss ir kārtībā un lieliski paveikts. Un kalnos mēs redzējām tieši pretējo. Tāpēc es aicinu Eiropas komisiju, eh, lai tā kādu brīdi pamet savu biroju un paskatās, kas notiek kad šādi jūtīgi jautājumi nonāk mūsu komitejā. Ļoti daudzi lūgumrakstu iesniedzēji no Eiropas Savienības būtu jāuzklausa. Ja ne, tad mēs joprojām dzirdēsim jaukus vārdus no Bukarestas vai Sofijas vai no kurienes, bet īstenībā būs notiks tieši pretēji Un visbeidzot es gribu pateikties Jotovaša kunga vārdā. Viņš arī agrāk piedalījās delegācijā par to, ka palīdzēja šai delegācijai eh, strādājot par vidas problēmu atspoguļojumu. Un eh, vēl viņš palīdzēja eh, strādāt pie suhodola lietas ka, kas iesaistītu mm, vietējos uh, iedzīvotājus. Un vēlreiz paldies Margaritai Aukenai. Grazie, la kolega Nedelčeva. Неделчевска Унза. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на госпожа Окен за изключително добре свършената работа. Nav tulkojuma. Mīram doklada за izčerpāta. Paldies, es arī gribu jums pateikties par lielisko darbu. Ziņojums ir visaptvarošs un tas ir balstīts uz objektīviem faktiem, kā mēs redzējām uz vietas. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kuri mm, pievienojās mums. Daži precizējumi Un vēl pāris komentāri par rekomendācijām. Tātad vispirms precizējam. Ehm, bija runa par funikulori, kurš pārvadā 3000 turistus dienā. Un tur bija runa par to, ka jāsamazina šī te pārvadāšana. Tas ir saistīts ar turistu sezonu, kas attiec uz rekomendācijām ziņojumā, aicinot komisiju sniegt vadlīnijas nacionālām un reģionālām iestādēm, eh, vadot lielu mērogu infrastruktūras projektus. Es gribu teikt, ka tādas vadlīnijas jau ir un tās tiek ievērotas, bet divas, divi ieteikumi, kas pēc manām domām ir svarīgi. Es gribu pateikties Aukens kundzei par tiem. Tiesa, ka mm, risinājumi visiem lūgumraksta iesniedzējiem ir parasti dialogs starp visām iesaistītajām pusēm, bet no nu, visām pusēm jāspēr soļi. Tāpēc mums jāņem vērā realitāti, ko mēs redzējām uz vietas Bulgārijā. Ļoti bieži uh, E, ir vēlme uzsākt e, dialogu iestādēs, bet vietējās kopienas e, nevēlas sarunāties. Tās grib pat tieši vērsties Eiropas līmenī. Tāpēc es pateicos Aukens kundzei par rekomendācijām, jo tas ir tieši tas, kas mums palīdzēs rast risinājumu, tātad dialogs. Uh, to var e, ļoti ražīgi izmantot e, visās, nu, visu, visu iendrasēto pušu vārdā. Un es gribētu atbildēt e, par to, ka mēs lūdzam komisiju novērot progresu konkrētos lūgumrakstos. Varbūt būtu labāk, ja komiteja mūsu komiteja koncentrētos uz konkrētiem lūguma rakstiem Bulgārijas pilsoņi, eh, tad nedomātu, ka viena lūguma raksta ir vairāk svarīga nekā citi mūsu komitejā. E, daudzi jautājumi var tikt skatīti politiski iemeslu dēļ, bet mums, kā lūgumrakstu komitejai, nevajag iekrist šajās lamatās. Uh, Tāpēc mūsu komitejai vajadzētu ieteikt eh, eh, sekot vairāk eh, rekomendāciju ieviešanai. Vēlreiz gribu pateikties visiem iesaistītajiem. Paldies lūgumrakstu komitejai, kura ir spējusi izvairīties no politiskas eh, pieskaņas šiem te jautājumiem. Vēlreiz paldies par profesionālismu. Man bija liels prieks strādāt ar jums kopā. Aukens kundze, pavisam īsi. Liels paldies kolēģiem. Eh, es gribētu iesniegt grozījumus, gatavot grozījumus Es uzzināju vēlāk, e, kad mēs skatījāmies šo te veidzirnavu parku. Man ir sajūta, ka, diemžēl jāsaka, vien, viens no apmeklētājiem lobē industrijas vārdā, lai iestādes E, sabojājošo rajonu. Man liekas, ka arī Polijā bija līdzīgs gadījums, un varbūt tas notiek arī citur, ka mūsu vēstniecības e, ka viņas pieņem šo lob, šos lobbyistu idejas, bet tās e, pārkāpj šo te varas sadalījumu valstī pēdējā laikā e, Polija un Dānija tur bija iesaistīti, bet arī Britu un Vācu un Franču e, lobbyisti būtu interesanti uzzināt, vai tā patiešām notiek. Nu, man likas, ka Bulgārijā tā notiek. Protams, es nevaru to iekļaut e, šī gada ziņojumā, bet uh, Varbūt pie tā ir jāpieķers. Jāuzzina, cik lielā mērā vēstniecības ir apmaksāt rūpniecības eh, rīki. Jā, tā, tā arī ir. Tātad iesniedziet uh, grozījums, jo mums vajag mazliet asāku valodu varbūt ievies šajā ziņojumā. Paldies Aukenas kundzei. Mums būs termiņš eh, grozījuma iesniegšanai noteikts mazliet vēlāk. Un es piekrītu Nedēļčevas kundzei un arī citi to pašu teica, ka mums eh, kā komiteja jāspēlē sava loma, mums jābūt taisnīgiem, mums nevajag atbalstīt vienu vai otru pusi. nevajag eh, piesaistīt lielāku publicitāti, bet vienkārši izskatīt lūgumu rakstus, ko mums iesūta. Te komitejas sanāksme ir beigusies, un mēs tulīt sāksim koordinātoru sanāksmi. Two minutes, just.